kandidātu uz izpildu direktoru amatu, un Garko kungs šodien ir pie mums. Mēs viņu uzklausīsim. Šis process notiek atbilstoši šīs aģentūras nolikuma 18. pāntām, kas paredz, ka pirms apstiprināšanas amata kandidāts atbild uz Eiropas parlamenta um, deputātu jautājumiem, un pēc tam mēs paužam viedokli pār uh, šo kandidātu. Tālāk eh, valde informē Eiropas parlamentu par to, kā šis atzinums ir ticis ņemts vērā. Atzinums tiek uzskatīts par personisku un konfidenciālu, kamēr kandidāts tiek iecelts amatā. Un tas ir iemesls, kādēļ Garko kungs šodien ir šeit mūsu vidū. No, no, no, it's not <laughs> you, Sophie. I'm waiting now for him. Well, okay. Please take your seat. So this is the reason why... Tātad tas ir viens, tas ir iemesls, kādēļ Gārko kungs, kuras gribētu apsveikt ar uh, to, ka viņš ir izvēlēts kā kandidāts, ir šodien šeit. Un procedūra būs sekojuši. Garkau kungam tiks dots 5 līdz 7 minūtes, lai iepazīstinātu mūs ar savu pozīciju. Tad mēs uzsāksim pirmo jautājumu raundu. Jautājums uzdos Kailjo kungs, kurš ir referents un koordinātori. Eh, divas minūtes katram jautājumā. Garkau kungam tiks dots 5 līdz 7 minūtes, lai atbildētu uz pirmo jautājumu raundu un pēc tam sāksies otrais jautājuma rauns, kur jautājums varēs uzdot citi deputāti, un tad Garko kungam būs dot iespēja atbildēt uz šiem jautājumiem. Līdzīgi kā iepriekšējai procedūrai Liba komitejā, kad tika uzklausīts um, izpildu direktora amata kandidāts patvērumu atbalsta birojam. Libe koordinātori nodefinēs savu pozīciju attiecībā uz izvēlto kandidātu. Pēc balsošanas beigām komiteja sanāks aizslēgtām gurvīm, lai nolēmtu apstiprināt vai neapstiprināt koordinātoru pozīciju, un par to tiks informēts prezidents Šulca kungs, un jūs arī saņēmāt uh, izpildu direktora uh, CV un motivācijas vēstuli. Un tagad došu vārdu Garkau kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels gods un prieks būt šeit, lai paustu jums eh, savu redzējumu attiecībā uz lielo IT sistēmu aģentūras turpmāko darbu. Protams, šīs intereses, šī interese vēlreiz apliecina to, cik svarīgs ir mūsu aģentūras darba uzdevums. Šī aģentūra tika izveidota um, kā rezultāts vairākām Eiropas Savienības rīcību politikām, lai nostiprinātu sadarbības starp dalību valstīm. Uh, tādējādi ļaujot efektīvāk eh, risināt jautājumus, kas ir saistīti ar nelegālo imigrāciju, terorismu draudiem un cilvēku, tirzniecību ar cilvēkiem. Politiskā līmenī Eiropas parlaments, ministru padomu un komisija lemj pār attiecīgām rīcību politikām un regulām. Un tādēļ aģentūras galvenais uh, uzdevums būs izlēmt, kā izveidot un uzturēt kopīgus standarts un tehnoloģiskos instrumentus šo rīcību politiku īstenošanai. Tādēļ aģentūras virsmērķis būs nodrošināt maksimālu pievienoto vērtību. Aģentūra būs uz pakalpojumu orientēta organizācija, kas nodrošinās stabilus un modernus tehnoloģiskos instrumentus, kas atvieglos dalību valsts sadarbību iekšlietās un tieslietās. Protams, atklāts paliek jautājums, ko darīt aģentūrai, lai šo mēķi sasniegtu. Man atbild uz šo jautājumu ir skaidra, un manā programmā ir seši punkti. Pirmkārt, aģentūrai ir jābūt pieejamai bez brīvdienām visu laiku, un tas tiks nodrošināts piesaistot visus nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu visu sistēmu stabilitātu un pieejamību. Otrakārt, aģentūrai ir jāpiemēro visaugstākie drošības standarti datu aizsardzībai, ņemot vērā informācijas un datu jūtīgumu. Treškārt, aģentūrai ir jākļūst par izcelības centru, kur esošie tehnoloģiskie instrumenti iekšlietās tieslietās tiks nepārtraukti izvērtēti, uh, attīstīt un izstrādāt atbilstoši esošai situācijai. Tas tiks nodrošināts pastāvīgi uzturot dialogu ar galvenajām iesaistītajām pusēm. Bez tam aģentūrai būtu jātīsta prasmes tādās jomās kā programmu pārvaldība, attīstība, izstrāde, apmācība un zināšana nodošana. Ta, Tādā gadījumā mēs varēsim pilnībā mak nodrošināt maksimāli pievienoto vērtību divos veidos. Pirmkārt, uzņemoties atbildību pēc politiskiem lēmumiem par jaunu sistēmu un pakalpojumu nodrošināšanu iekšliet tieslietu jomā, un otrkārt, proaktīvi atbalstot dalību valstis, lai tās varētu vislabākajā veidā izmantot esošās sistēmas. Tajā pat laikā aģentūra nevar un tā nedrīkst strādāt izolēti, tādēļ mēs sadarbosimies ar tādām aģentūrām kā Frontex, Europol un citām, un šī sadarbība balstīsies uz pieredzes un zināšanu apmaiņu, kā arī inovācijām un ieguldījumu tajā, lai varētu izmantot jaunās tehnoloģiskās platformas un risinājumus iekšlietās tieslietās. Aģentūra sadarbosies ar uh, emisa, piemēram, un citām specializētajām struktūrām, lai labākā prakse un procedūras tiktu piemērotas tādās svarīgās jomās kā datu aizsardzība un drošums. Priekšsēdētājs Kunz, godātie parlam Eiropas parlamenta deputāti. Aģentūra ir jauna organizācija, tādēļ būs nepieciešams zināms laiks, kamēr tā varēs sākt darboties ar pilnu jaudu. Tomēr īstermiņā galvenās aģentūras prioritātes būs vispirms veiksmīgi pārņemt visu informācijas sistēmu Eurodac platformā, tālāk pārņemt arī Schengens informācijas sistēmas pārvaldību no nu, 3. pēc 2013. gada, izveidot organizacionālo struktūru, ieskaitot arī riska un kvalitātes uh, vadības un kontrolas procesu un personālu kadru nokomplektēšanu. Lai aģentūra varētu nodrošināt šo pievienoto vērtību, tās pārvaldība tiks organizēta pēc četriem galveniem principiem. Vispirms drošums un integritāte, lai aģentūra vislabāk izmantot jau esošo pieredzi un zināšanas, cilvēku kapitālu, kā arī efektīvi izmantot dalībvalstu jau veiktās investīcijas. Otrakārt, atskaitīšanās, un tas tiks nodrošināts uh, nodrošinot labu finanšu pārvaldību. Tālāk caurskatāmība. Tas nozīmē regulāru saziņu ar aģentūras eh, iesaistītajām pusēm un izcelība. Izcelība, izveidojot atbilstošu organizatorisko struktūru, atbilstošo organizācijas vadību un personāla spēju attīstību, no, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Kā izpildirektors es izmantojuši visu savu enerģiju un zināšanas, lai aģentūra sniegtu augstas kvalitātes pakalpojums un notrošinātu investīciju efektīvu izmantošanu un strādātu atbilstoši augstākajiem drošības kvalitātes standartiem. Un Vispēcot, kā izpildu direktors es garantēšu pastāvīgu dialogu ar Eiropas parlamentu, padomi, komisiju un citām iesaistītajām pusēm. No aģentūras tiek sagaidīts daudz, un tās spēja efektīvi realizēt tai noteiktos uzdevumus būs svarīgi, lai aģentūra varētu uh, nodrošināt tā saucamo pievienotu, Eiropas pievienoto vērtību. Un, lai aģentūra būtu veiksmīga, tai ir nepieciešams spēcīgs līderis, kurš ir gatavs vadīt šo aģentūru gan ikdienas darbā, operatīvajā darbā, gan arī strateģiski. Kā izpildu direktors es apņemos uh, izveidot un uzturēt augstākos pārvaldības un vadības standarts aģentūrā. Es gribētu teikt, ka es esmu īpaši priecīgs par to, ka regula, kas paredz aģentūras izveidošanu, paredz izpildu direktoru tiešus kontaktus ar Eiropas parlamentu. Ņemot vērā to, es domāju, ka man būs iespēja atskaitīties jūsu komitejai par aģentūras darbu progresu regulāri. Es esmu pilnībā pārliecināts par to vērtību, ko šī jaunā organizācija dos Eiropas projektā. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies Garko kungam! Un tagad es došu iespēju vispirms referentam Koelju kungam uzdot jautājumus, bet es domāju, ka nebūs nepieciešami divi jautājuma raundi, tādēļ mums būs tikai viens jautājuma rauns. Koelju kungs, vārds jums. Prezidents. E- Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt komitejai, ka Šīs aģentūras lielapjoma IT sistēma darbības pārvaldīšanā izveidošana notika pēc Eiropas parlamenta pieprasījuma, ja mēs uzskatījām, ka tas būtu vislabākais veids, kā pārvaldīt šādu veidu IT sistēmas. Un es uh, esmu priecīgs, ka varu apsveikt Eiropas komisiju par tempu, kādā tā izvēlējās savu kandidātu izpildirektoru amatām. Uh, un šis ātrums liecina par to, ka mēs esam tikuši uzklausīti, jo mēs gribējām, lai šis pārējais periods tik uh, būtu pēc iespējas īsāks. Tādēļ es apsveicu Garko kungu ar to, ka viņš ir izvēlēts kā kandidāts šim amatam. Es gribētu norādīt, ka viņa dzīves gājuma apraksts ir tiešām iespējīgs attiecībā uz sistēmu pārvaldīšanu un administrēšanu. Šķiet, ka viņam ir visas nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai pienācīgi eh, veiktu savus pienākumus šajā amatā. Bet šķiet, ka Gārkau kungām nav konkrētas pieredzes datu aizsardzības jomā, kas ir viens un tās pašas monētas otra puse. Šīs IT aģentūras uzdevums ir, protams, tīri tehnisks, un tā nepieņems politiskus lēmumus jaunu sistēmu veidošanai. Tas ļoti skaidri ir atrunāts normatīvajos aktos. Tas ir, ka jaun, jaunas sistēmas tiek veidotas tikai koplēmumu pieņemšanas procesa rezultātā, kur tiek iesaistīts arī Eiropas parlaments. Un ir zināmas bažas, es domāju, Garko kungs par to zina, par šādu sistēmu sadarbspēju. Ja likumdošanā tiek aizliegt caustarpīgi izmantot sistēmas, tad var tikt realizēti pilotprojekti, kas varētu notrošināt sistēmu sadarbspēju, bet mēs esam skaidri uzstājušies pret to, jo tas nenodrošina pienācīgo datu aizsardzību, un mēs tādēļ gribētu vēlreiz to uzsvērt. Tātad. Vadot šo aģentūru, jums ir jāraugās, lai būtu izveidots drošs tīkls datu apmaiņai, un lai šis tīkls tiktu uh, aizsargāts pret jebkuriem apdraudējumiem, un es gribētu pieskarties jūsu paustajam solījumam nodrošināt šo datu aizsardzību. Es gribētu, lai jūs tam pievērst īpašu uzmanību. Paldies, ko Eljo kungam, Busutilkungs lūdzu. Albrecht. Albrecht kungs. Thank you very much and uh, thank you. Paldies. Paldies Garko kungam par šo prezentāciju. Man šķiet, ka lielākā daļa svarīgo lietu jau pateica Koelju kungs. Es tikai gribēju vēl uzdot jautājumu par to, kā jūs redzat tādu pamatprincipu ieviešanu aģentūrā kā datu aizsardzība, tajā pat laikā nodrošinot datu minimizāciju, kas tiek izmantot Eiropas Savienības sistēmās un aģentūrā kā tādā. Paldies! Bienvenue euh, dans, dans, dans les fonctions euh, que vous allez occuper. Paldies! Es euh, vēlu jums, Garko kungs, visu to labāko un panākumus, bet, kā jau Koelju kungs norādīja, mēs esam bijuši ļoti piesardzīgi eh, formulējot darba uzdevumu jūsu amatām, bet es gribētu uzdot divus jautājumus. Vispirms par šo inventarizāciju, ko jūs eh, nu pat veicāt. Jūs daļai pieskārāties arī eh, kontaktiem ar parlamentu un dalību valstīm. Vai jūs varētu izvērst to plašāk, kā jūs vērtējat patreiz situāciju attiecībā uz šiem kontaktiem, kad jūs pārņēmāt lietas? Un otrkārt, es domāju, jūs noteikti jau esat izvērtējis to, uh, kādas izmaiņas jūs gribētu attiecībās ne tikai ar parlamentu un dalībvalstīm, bet arī ar citām aģentūrām. Jonku kundzei paldies, un tagad došu vārdu Garko kungam atbildēm. Paldies! Paldies par jautājumiem. Vispirms par datu aizsardzību. Protams, tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs, un, ja runājam par aģentūras darbībām, tad Es varu vēlreiz apliecināt, ka viss nepieciešamā tehnoloģiskā inform, infrastruktūra jau ir un tā tiks uzturēta, lai garantētu datu fizisko aizsardzību un drošumu. Un otrkārt, aģentūra strādās atbilstoši visiem tiem organizācijas principiem, kas noteikti likumdošanā, lai dati un sistēmas būtu droši un tikt izmantot tikai tiesiski paredzētiem un konkrētiem mērķiem. Tālāk, kas attiecās uz Koeljo kunga otro jautājumu daļu par sadarbspēju ar jaunajām sistēmām, es gribētu skaidri pateikt. Aģentūra ir instruments, kam proaktīvi ir jāatbalsta Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu jomā apstiprinātās rīcību politikas. Šis instruments darīs to, kas ir noteikts politikā un likumdošanā, un mēs sekosim šim principam visās savās darbībās. Tālāk, kas attiecās uz datu aizsardzību un minimizāciju. Patiesībā šeit es atkal gribētu atsaukties uz man atbild uz pirmo jautājumu. Ir konkrētas regulas, kas nosaka, kāda data ir jāiegūst un jāapstrādā katrā sistēmā, un tas ir aģentūra ļoti burtiski sekos tām, kas ir noteikts likumdošanā un strādās atbilstoši likumdošanā noteiktajiem principiem. Un es uzskatu, ka viens no aģentūras pienesumiem, balstoties uz iegūto pieredzi, būs konsultēt padomi, parlamentu un komisiju par to, kādas izmaiņas un uzlabojumi būtu nepieciešami esošajā rīcība politikā un likumdošanā, lai pastiprinātu un uzlabotu sadarbību, kā arī uzlabotu un pastiprinātu datu drošumu un aizsardzību, kas tiek izmantot šajās sistēmās. Tālāk satiecās uz attiecībām ar dalībvalstīm un Eiropas parlamentu. Aģentūra, kā jūs zinat, ir jauna organizācija, un cik es zinu, tad patreiz šīs attiecības ar dalību valstīm un parlamentu balstītas uz nopietnu fundamentu, un tās noteikti ir attīstīt tālāk. Un šeit atkal varu atkārtot to, ko paudu savā sākotnējā paziņojumā. Es būšu aģentūras sūtnes attiecībās ar parlamentu, lai parlaments vienmēr tiktu pilnībā informēts par to, kas notiek aģentūrā, kā virzās uz priekšu konkrēti projekti. Vai tas būtu attiecībā uz esošām sistēmām vai jaunām sistēmām, un raudzīšos, lai parlamentu rīcībā vienmēr būtu pilnīga informācija, lai tas varētu redzēja to, ka aģentūra ir eh, gatava efektīvi atbalstīt rīcību politiku īstenošanu. Tālāk attiecības noteikti notik, ar dalību valstīm eh, notiek caur valdi, kurā ir pārstāvētas visas dalību valstis, un patreizējā situācijā es esmu pārliecināts, ka šīs attiecības kalpos par pamatu tālākai veiksmīgai sadarbībai ar dalību valstīm. Un uh, aģentūra noteikti attīstīs tās tālāk nākotnē. Paldies Garkau kungam, ko Elio kungs vēlas eh, papildināt vēl. Ko Elio kungs? Paldies! Man bija jā, liels prieks dzirdēt Garkau kunga atbildes. Es tikai gribētu vēlreiz viņam atgādināt, ka parlaments un padomi atšķirīgi izprot jautājumu par aģentūras atrašanās vietu, jo mēs neatbalstām šo krēslu vai sēdekļu sadalījumu starp Igauniju un Franciju. Un attiecībā uz finanšu vadību, tad, kad parlamentam prasīs apstiprināt aģentūras vadības budžetu, lūdzu ņemiet vērā administratīvās izmaksas, kādas radīsies, ja aģentūras sēdeklis tiks sadalīts starp divām valstīm, tātad Igauniju un Franciju. Jo es esmu pārliecināts, ka mūsu budžeta kontrols komiteja būs tiešām ļoti tāda strikta uzdodot jums šos jautājumus. Tā ir tas tāds draudzīgs brīdinājums. Paldies, ko Elkungam, vai Garko kungs jūs vēlaties kaut ko piebilst? Garko kungs. Mans vienīgais komentārs būtu tāds, vispirms es gribētu pateikties Koelju kungām par šo draudzīgo norādu attiecībā uz kokabu, bet es gribu vēlreiz apliecināt, ka mēs eh, apzinīgi rīkosimies ar aģentūras budžetu un eh, līdzekļi tiks izmantoti atbilstoši eh, augstākajiem un efektīvākajiem finanšu principiem. Paldies! Kā jau es teicu, koordinātori nodefinē savu pozīciju attiecībā uz izvēlēto kandidātu un komiteju lems, eh, vai mēs apstiprināsim koordinātoru lēmumu. Paldies Garko kungam un vēlam jums visu to labāko. I, uh, I have the next point on... Nākamais darba kārtības uh, punkts ir par iekšējās drošības fondu, ārējās robežas un vīzes, un referents ir Marineska kungs. Es redzu, ka Marineska kungs vēl nav ieradies. Šo darbi, darbu kārtības punktu mums vajadzētu sākt izskatīt 10.40. Tomēr pagaidīsim nedaudz. Tad tīs tā brīdis, līdz ierodas Marinesku kungs. Öttinger. Okay. Dear colleagues, we have to start. Darbie kolēģi, mums ir jāsāk sanāksme. Mēs uzklausīsim prezentāciju par Kipras prezidentūras eh, prioritātēm. Taču nākamais, taču pašreiz mēs runāsim par iekšējo drošības fondu, ārējās robežas un vīzes Marinesku kungu eh, ziņojumu. Šis uh, fonds būs uh, iekšējās drošības fonds, un man neska kungs mums, uh, iep, mums iepazīstinās ar savu ziņojuma projektu. Un tad jums būs laiks arī uzdot savus jautājumus. Lūdzu, vārds jums, Marineska kungs. Priekšsēdētāja kungs. Um Atvainojiet par kavēšanos. Man bija cita tikšanās vēl paredzēta. Šis ziņojums ir daļa no četriem ziņojumiem, kas ir sastādīti attiecībā uz līdzekļiem robežu apsardzēju Tā ir sadaļa iekšlietas un policijas sadarbība. Runiet par 2014. un 2020. gadu. Proti nākošā budžeta procedūra. Es zinu, ka jūs jau esat uh, iepazinušies ar ziņojumu projektu un pasvītrošu to, ka mums ir nepieciešams balsojums par uh, līdzekļiem. Tie naudas līdzekļi, ko es um, nosiltu dalību valstīm, tie ir uh, jāizmanto, lai uzlabotu drošību pie robežām. Un ir um, noteikti procedūra, tā balstās uz dialogu starp dalību valstīm un valstīm komisiju, jo situācija katrā robežu pārējais punktā un nepieciešamie pasākumi, lai drošības pasākumi būtu korekti veikti un lai notiktu nākošie pārskaitījumi. Bet nu nav tāda minimāla uh, drošības uh, līmeļa. Un tādēļ ir nepieciešami daži tehniski uh, vienošanās teksti, tie ir bieži starp dalību valstīm un tie ir atšķirīgi tehniskā ziņā. Nav tāda minimālā drošības a, līmeņa, a, par kuru būtu sasniegta vienošanās, un es domāju, ka komisijai vajadzētu balstoties a, uz Schengens līgumu izteikt priekšlikumu jo tas tad uh, paredzētu atbilstošu uh, līmeni. Viens no maniem priekšlikumiem ir saistīts ar uh, līdzekļu sadalījumu atsevišķām dalību valstīm. Šīs uh, summas jāizdala uh, dalību valstīm tikai pēc tam, kad atbilstoši dialogs ir aizsākts, lai būtu pilnīga skaidrība, kur šīs summas tiek investētas pievienotā vērtība Eiropas budžetam varētu šādā veidā augt, un arī drošības līmenis robežu pārējais punktiem pieaug. Tie ir mani secinājumi, mums nav pārāk daudz laika, lai diskutētu visas detaļas. Protams, ka es um, uzklausīšu jūsu viedokli un esmu uh, gatavs sniegt atbildes. Paldies! Thank you, Mr. Marinesku. Paldies, Marinesku kungs. Atvainojiet, kā nokavēju. Tomēr ceļā no Frankfurtes uz Braseli, Briseli man sanāca e, kavēšanās. Tagad dosim vārdu komisijas pārstāvjiem. Paikas kundze, Paikas kundze lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji un paldies Marinesku kungam par uh, prezentāciju. Tas ir viens no četriem ziņojumiem, ko komiteja šodien uh, apspriedīs. Un tas saistīts ar vienu no komisijas priekšlikumiem finansējumam, kas paredzēts 2014. līdz 2020. gadam. Kā jūs jau zināt, mēs piedāvājam divus fondus uh, - patvērumu un migrācijas fondu un iekšējās drošības fondu uh, ar kopīgu nodrošināšanas mehānismu arī Nacionālo daudzgadu programmu ietveros būs pieejams finansējums un programmēšanas, programmēšana, eh, pirms programmēšanas notiks eh, dialogs par politiskajām nostādnēm, un tas notiks turpmākā gada laikā. Iekšējais, eh, iekšējās drošības mans ir svarīgs Schengenas zonai, jo tas nodrošina drošību tā robežās, lai mēs visi varētu baudīt brīvu pārvietošanos Schengenas zonas ietvaros. Mums ir, eh, mums ir noteikti nu, normatīvi akti eh, Schengenas akī, kā vajadzētu šīs robežas pārvaldīt, kā arī mums ir izvērtēšanas mehānismi, eh, kas nodrošina efektīvu funkcionēšanu. Tāpat kā parlaments, mēs vēlamies, lai Schengenas mehānisms tiktu uzlabots. Finansējumu nodrošina no iekšējās drošības fonda. <clears throat> Padomē jau ir notikušas diskusijas par arī robežu fondu un vīzām, un es vēlos uh, minēt dažus komentārus attiecībā uz Manisku kungu ziņojumu. Komisijai ir apmierināta ar šo ziņojumu un uh, atbalsta piedāvāto pieeju. Vēlos pievērst jūsu uzmanību vairākiem horizontāliem jautājumiem, kas, uh, kas tiek minēti arī citos ziņojumos tā vietā, lai minētu summas, varbūt vajadzētu to izteikt procentos, eh, procentuāli. Summas eh, tiek, summas tiks apspriestas citā līmenī. Tomēr paskaidrošu, ka eh, arī jo robežu fondu gadījumā ir tiek izmantot īpaša tranzī, īpašs tranzīta režīms Lietuvai un mazo robežu programmām Eh, ļoti bieži šis finansējums tiek aprēķināts atkarībā no konkrētu programmu, konkrētajām vajadzībām. Otrkārt, referents ir piedāvājis eh, konkrētus mērķus un indikators. Jau padomē mēs runājām par to, kā izturēties pret šiem indikatoriem, un mēs esam vienojušies par pieeju, eh, mēs esam informējuši ar Eiropas parlamentu par šo pieeju un apspriedīsim to turpmāk arī ar dalību valstīm. Uh, Tad kādam vajadzētu būt šo vispārējo indikatoru saturam? Gan padome, gan eh, šī komiteja eh, saņems paskaidrojumu, eh, mēs arī konsultēsimies ar viņiem, kā izstrādāt šos indikatorus un kāpēc tam uzraudzīt Mm, šo indikatoru izmantošanas procesu. Tiks uh, izmantot arī konkrēti indikatori, lai sagatavotos uh, semināriem oktobra sākumā, uz kuriem tiks uzaicināti arī parlamenta pārstāvi. Eh, tad treškārt par Nesku kungs uh, runā par grafikiem, laika grafikiem. Mums ir jāizvērtē, jāizvērtē, kāda jāizvērtē, cik steidzamas ir dažādas situācijas un atkarībā no tā dalībvalstīm tiek piešķirts finansējums. Tas, ja, ja laika grafiks tiek noteikts pārāk, pārāk ātri, tad, ja datums ir pārāk, periods ir pārāk īsts, tad mēs varbūt nevarēsim izvērtēt. Uh, situācija pietiekami labi. Barnesko kungs ir ieteicis, ka dalībvalstīm piešķir, piešķiramās summas tiek izvērtētas eh, atti, attiecībā pret 2011. līdz 2013. gadu piešķīrumiem konkrētajām dalību valstīm. Komisija piedāvā 2010. līdz 2012. gada atskaites periodu. Eh, bet, protams, mēs esam atvērti 2013. Mm, gada periodam, jo mm, pamatsummām vajadzētu, pamatsummām vajadzētu, eh, pamatsummām noteikšanai vajadzētu palikt eh, eh, līdzinējā kārtībā. Dalību valstīm ir jāveic savas iemaksas Eirosors robežu kontrolas sistēmā, un paldies referentam, ka viņš pievērsa šim jautājumam uzmanību. Uh, Mums ir jāsaskaņo arī ārējo robežu pārvaldība un eh, jāveic standartizācija. Tomēr tā standartizēšana, kur ir ieteicis referents, varētu nebūt reāli īstenojama. Visas dalībvalstis ievēro Schengenas akī un pārunās ar dalībvalstīm politiskā dialoga laikā. Eh, tas būs viens no svarīgākajiem elementiem. Vēlos uzsvērt arī to, ka uh, Schengenes zonas pārvaldība nav iespējama bez iekšējās robežu kontroles. Un mēs aicinām referentu, uh, referentu uh, atteikties no grozījumiem 10 un 14. Uh, eh, es ceru, ka man būs iespēja vēlāk uh, padiskutēt ar referentu, un tad es arī varēšu atbildēt uz eh, jautājumiem, ja viņam tāda būs. Šobrīd eh, man nep tam nepietiks laika. Paldies Paikas kundzei. Došu vārdu prezidentūras pārstāvjiem Floridis kundze. Floridas, Floridis kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Kipras prezidentūra Izskatot šos četrus jautājumus tieslietu un iekšlietu jomā, izveidos īpašu grupu, lai koordinācija būtu labāka un lai saiknes starp visiem četriem dokumentiem tiktu nodrošināta. Mēs meklēsim kopīgos punktus un konverģentu par iekšējo fondu par ārējām uh, robežām un vīzes jautājumiem un DFS 2014. un 2020. gadam. Jau 2012. gada janvārī sarunas tika sāktas. Progress ir samērā apmierinošs un uh, jau trīs uh, lasījumi ir bijuši. Kipras uh, prezidentūra plāno turpmākas sarunas sākot no jūlija darba grupas ietveros ar mērķi konstatēt dalību valstu viedokli ieņemt stratēģisku sarunu pozīciju. Un mēs koncentrēsim mūsu darbību uz tiem punktiem regulā, kur ir atšķirīgi viedokļi dalību valstīs, vai nu politiski, vai nu tehniski. Mūsu mērķis, un tās ir izaicinājums Kipras prezidentūrā ir tāds, lai mēs varētu izstrādāt padomas kompromisu priekšlikumu nākošajā koplēma procedūras fāzē. Mēs uzsvērsim caurskatāmīgi attiecībās starp dalību valstīm padomi un parlamentu. Par Eirosu runājot, padome par to jau ir diskutējusi Runa iet par kvalitatīvu robežu kontroli un pārvaldību. Tiks nodrošināta sadarbība ar tādām aģentūrām, kurām jau ir pieredze, tādām kā, piemēram, Frontex. Tagad vārds, tagad vārds jums, un jums būs divas minūtes, lai uzdotu savu jautājumu. Un lūdzu izsakieties īsi, jo mums būs jāsklaus arī Kipras prezidentūra, jo e, mums, pie mums ir ieradušies Kipras e, pārstāvi, piemēram, iekšlietu ministrs. Pirmā uzdos jautājumu Fekelers kundze. Paldies. Es īsti nesapratu prezidentūras nostāju. Un e, ko tad īsti jūs piedāvājat un kā, kāds ir padomes viedoklis par Marinesku ziņojumu? Uh, Paldies Marnesku kungam par viņa ziņojumu un par to, ka uzsvērāt pievienoto vērtību un ka dalību valstīm, e, dalību valstīm ir e, e, jādara arī tas, kas ir Eiropas prioritātes, ne tikai vi, viņu personīgās intereses prioritātes. Es vēlētos redzēt daudz līdzsvarotāku pieeju. Un uh, to, man, manuprāt, būtu jāņem vērā arī e, robežu šķēršošanas e, vienkāršošana, kā to varētu panākt, ne, ne tikai tas, kā mēs to varam kontrolēt. E, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt arī brīvu ro, robežu pār, šķēršošanu jauniešiem un jādomā, kā varētu um, atvieglot vīzu režīmu šādos gadījumos. Otrakārt, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai robežas paliktu atvērtas Eh, cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tāpat arī mums ir nepieciešams pietiekami daudz resursu, eh, lai eh, nodrošinātu cilvēkiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pietiekams pienācīgs dzīves apstākļus. Un uh, Man liekas dīvaini, ka tiek piešķirta līdzekļi jaunā TS, ITS sistēmu finansēšanai. Pirms vēl mēs esam šo jautājumu apsprieduši parlamentā un komisijā. Mēs vēl neesam diskutējuši par to, vai mēs to vispār vēlamies un kādā veidā mēs to vēlamies. Un tātad, piemēram, smart borders, viedās robežas ir viens no šādiem jautājumiem. Komisija to vēl pat nav piedāvājusi. Kādēļ mums ir jāatvēl līdzekļi jautāju, šādam jautājumam? Uh, prot, tiek it kā pieņemts, ka parlaments automātiski pieņems visu, ko komisija varbūt kādreiz piedāvās. Tad kāda ir loģika e, šādai rīcībai? Un pēdējais jautājums īsti nesapratu, kādēļ jūs vēlaties izmantot procentuālu attiecību, nevis skaitļus. Paldies! Paldies, lūdzu, ievērojiet laika ierobežojumu, jo ministra kungs sāks, uzstāt, e, sāks runāt pulksten 11. Busutilkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi, kuriem vēlos pievērst uzmanību. Un jau, par kuriem es vēlētos uzklausīt paskaidrojumu no komisijas. Vai priekšlikumā ir ņemt vērā dažādu valstu, dažādu ēst dalību valstu atšķirīgā situācija attiecībā uz ārējo robežu noslogotību? Uh, kas nevienmēr ir saistīts ar valsts izmēru vai lielumu, bet drīzāk ar tās geogrāfisko novietojumu. Cik lielā mērā šis faktors tiek ņemts vērā šajā priekšlikumā? Otrakārt, migrācijas maršruti bieži noslogo mūsu ārējās robežas un eh, šie maršruti ir ārkārtīgi svārstīgi un mainīgi. Mums ir vajadzīga programma, kas ir ārkārtīgi pielāgoties spējīga. Nav jēgas teikt, ka mēs plānosim balstoties uz pagājušā gada pieredzi, ja migrācijas plūsmas mainās uh, katru gadu. Nu, piemēram, 2007. gadā e, Kanārijas salas bija vissarežģītākais punkts, bet pēc gada tas viss pārcēlās uz vi e, centrālo vidusjūru. Tātad mums vajadzīga programma, kas ir pietiekami elastīga, lai mēs varētu pielāgoties mainīgajai situācijai un mainīgajām migrācijas plūsmām. Treškārt, Frontex. Mēs esam mainījuši šīs aģentūras mandātu un esam piešķīruši aģentūrai pilnvaras iegādāties vai e, nomāt savus aktīvus, jeb pat aprīkojumu. Mūsu budžets līdz, budžets līdz 2012. gadam uh, uh, ir jāizvērtē un komisijai ir konkrēti mums jāpasaka, ko šī aģentūra pārēdz uh, iegādāties, kādus aktīvus tā vēlas iegūt, lai uh, izpildītu savu jauno mandātu. Paldies! Paldies, Gijomas kundze, lūdzu. No. Oh, Mr. Ansju. Ansju kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu sveikt Enesko kungu, jo tas noskaidro dažus uh, neskaidrus jautājumus komisijas priekšlikumā. Neatkārtošu to, ko teica kolēģi, bet drīzāk runāšu par tehnisko aspektu. Un tas skar novērtēšanas indikātors, kāda ir trešā punktā minētajiem mērķiem. Es domāju, ka šos indikātors pat laban nevar izmantot. Piemēram, šeit tiek runāts par procentu skaitos izteiktu trešo valstu piedarīgajiem, kas ir pārsnieguši uzturēšanās atvēlēto laiku. Nu, to nevar izmantot kā kritēriju. Visā es, visās dalībvalstīs ir uh, sistēma, kas uh, apkopo datus, kas skar tieši šo jomu. Līdz 2017. gadam mums uh, visdrīzāk uh, nebūs uh, iespēja novērtēt. Uh, šos cilvēkus, šo cilvēku skaitu, kas paliek uh, pārmērīgi ilgi. Bez tam nākošais indikātori ārējo robežu aizsardzībai. Tiem daudz tiešām jā, ciešāk ietiek saistītiem ar uh, Schengenas līguma novērtēšanas mehānismiem. Un uh, kā komisijas uh, pārstāvja jau norādīja, šie jaunie Schengens novērtēšanas mehānismi sāk apšaubīt visu uh, Schengens uh, sistēmu kā tādu. Tas nozīmē, ka, ka katra jauna datu bāze, piemēram, SES2 un citas, jāveido tā, lai šis jaunais uh, novērtēšanas mehānisms būtu ar tiem savietojams. Paldies! Sister. Paldies! Patreizējā sistēma paredz uh, ārējo robežu fondu piesaistīšanu un citu fondu piesaistīšanu. Tie izmanto, eh, protams, eh, dalību valstu iemaksas, lai izliktos, ka viņi uztur drošas robežas. Parunāsim par uh, migrantu plūsmu kontroli. Pavaicājiet ierindas cilvēkiem, ko viņi vēlas. Viņi vēlas, lai šīs plūsmas tiktu vienkārši apturētas, bet vakar no manas vīzīkunga komisijas eh, eh, iekšlietu ģenerāla direktorā dzirdējām, ka mums ir nepieciešams vairāk migrantu, lai pa, eh, paceltu dzimstību un risinātu demografiskās problēmas. Pagājušajā mēnesī mēs dzirdējām no Frontex izpildu direktora, ka uh, Praktiski 100% no nelegālo migrantu, kas čērsoja eh, Grieķijas robežu, tika noķert un pēc tam tika atlaisti eh, ar eh, papīra lapiņu, kurā ir uzrakstīts, vai viņi lūdzu nevarētu būt tik laipni un pēc dažām dienām varētu izbraukt no Eiropas Savienības, tajā pat laikā neparedzot nekādus piespiedu līdzekļus. Vakar es vaicāju Malmstrāms kundzei, uh, vai cilvēki no nezināms izcelsmes uh, valstīm automātiski viņiem tiek atteikts patvērums. Viņi teica, nē, viņi tiek uh, um, uh, uzturēti šeit, kamēr viņiem tiek piešķirts patvērums. Patiesībā visi šie pasākumi veicina tikai to, ka šī migrantu plūsma no trešajām valstīm nebeigsies nekad. Un Tas nozīmē, ka viņi vienkārši čersojot robežu padara Eiropas atsevišķas teritorijas uh, par trešo, trešās pasaules valstīm. Nu, es negribu pārāk uh, uh vilkt diskusijas, bet uh, viens tāds būtisks jautājums. Uh, arī es nedarbojos ar imigrācijas jautājumiem un gribu uzsvērt uh, to, ka Šī migrantu uh, plūsma, ar kuru saskaramies, uh, tā ir ļoti daudzveidīga. Un mēs uh, esam interesēti uzzināt ko vairāk arī par starptautiskiem risinājumiem. Un šeit tiek rakstīts, kā ir jānosaka tās personas, kuras ir pilnījuši starptautisku aizsardzību un arī patvērumu meklētāju statusu piešķirot šo jautājumu, ir jāievēro. Tā tad ir uh, vairāk tādi ļoti interesanti aspekti šajā dokumentā. Paldies! Un for the Commission to answer the questions that have been made before, before the ending point to the rapporteur, Mrs. Pike. Mrs. Pike. Thank you, Chair. I'll try. Paikas kundze, lūdzu. Priekšsēdētā, jā, es gribētu uh, atbildēt Gijoms kundzei. Patiesībā šis jautājums uh, tika izvirzīts arī padomē. Tas ir ievada daļas uh, punktu redakcija, un es ceru, ka tad, kad diskusijas prezidentūrā beigsies, tad šis jautājums tiks risināts. Vēl Kellers kundze teiktais, jā, protams E, ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai ārējo robežu čērsošana tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības iebraukt Eiropas Savienībā, notikt pēc iespējas e, gludāk un netraucētāk. Tālāk par maziem robežu čērsošanas punktiem. Es ne, domāju, ka parlaments un padomē eh, bez apdomām piekritīs eh, visiem likumdošanas priekšlikumiem, kas tiem tiks piedāvāt pēc eh, vasaras atvaļinājuma laika, bet pagājušajā reizē, kad mēs sagatavojām paziņojumu par maziem robežšķērsošanas punktiem daudzgad finanšu ietver, tad tur mēs gribējām norādīt, ka mazie robežšķērsošanas punkti sportu attīstībai būs nepieciešams 1,1 miljārdi eiro, un mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi norādīt uh, šo līdzekļu apjomu, jo tie nāks no iekšējās drošības fonda. Tālāk par busutilkungu teikto. Jā, iekšējās drošības uh, fonda Uh, ārējo robežu un vīzu instruments ņem vērā dalību valstu īpašos apstākļus un īpaši to ģeogrāfisko atrašanās vietu, uh, no kā ir atkarīga migrācijas uh, plūsma. Un tādēļ mēs ierosinam izmantot ārējo robežu fonds asignējums, kas ir balstīti uz konkrēto darba apjomu uz robežām šajās valstīs, kā arī balstīti uz Frontex riska novērtējumu. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā 2013. gada asignējums, mēs varētu aktualizēt šo situāciju. Tālāk Busotenkungs runāja arī par to, ka būtu nepieciešama zināms manevrēšanas iespējas. Protams, ir svarīgi, lai iekšējais drošības fonds varētu sniegt palīdzību dalību valstīm ilgtermiņa pasākumu finansēšanai. Bet instrumentiem ir jābūt operatīviem, un tādēļ mēs paredzam tā saucamo vidustermiņu izvērtējumu, kas ļauj papildināt asignējums tām dalībvalstīm, kas izjūt īpašu migrantu pieplūdumu. Un visbeidzot par Frontex. Mēs aicinām Frontex izvērtēt tās iekārtas, kādas viņiem varētu būt nepieciešams, un mēs stimulējam dalību valstis uh, izmantot iekšējās drošības fondu, iegādāties iekārts, ko pēc tam Frontex varētu izmantot kopīgo operāciju laikā. Un es gribētu apgalvot Enso kungam, ka indikātori, kurus pieminēja, joprojām vēl tiks apspriesti. Komisijas priekšlikums patreiz nav vēl galīgais variants, un mums būs, zinām, komentāri, un mums ir arī, e, zināms, bažas par referentu patreiz piedāvāto tekstu, bet jebkurā gadījumā tas tiks tālāk apspriests ar dalību valstīm, un indikātori tiks apspriesti arī ar parlamentu, lai mēs varētu vienoties par e, šiem kopīgiem indikātoriem. Paldies! Thank you very much. Man nesko kungs. Paldies! par komentāriem, un es esmu pārliecināts, ka mēs noteikti apspriedīsim šos jūsu priekšlikums un komentārus, un es ceru, ka mēs atradīsim kopsaucēju. Es jau zināju, ka komisija noteikti izvirzīs zināms jautājums attiecībā uz maniem priekšlikumiem, bet es atkārtoju vēlreiz. Es gribētu, lai Eiropas Savienības naudas līdzekļi tiktu novirzīt ļoti atbilstoši Frontes, Frontex riska novērtējumam, atbilstoši politiskā dialoga secinājumiem, bet nevis pēc komisijas priekšlikuma, ka lielākā daļa naudas uh, dalību valstīm tiks piedāvāta izlietošanai pēc to brīviem ieskatiem. Noteikti es turpināšu dialogu ar komisiju par šiem jautājumiem un noteikti mēs atradīsim risinājumu. Tālāk par procentuālo sadalījumu. Es domāju, jums pašiem vajadzētu pavaicāt sev, jo jūs par to balsojāt. Tie nav mani priekšlikumi. Es varu nosūtīt jums savus sākotnējos priekšlikumus ar skaitļiem, bet sekretariāts izmainīja procentus pēc Liba komitejas koordinātoru komitejas lēmumu. Es nebalsoju par to, es esmu pret šo lēmumu, jo es nedomāju, ka tas ir pareizais veids, kā strādāt, bet tāda ir tā situācija. Teksts tika mainīts bez manas piekrišanas. Tālāk par manevrēšanas iespējām. Es uzskatu, ka te ir pietiekams manevrēšanas iespējas, bet mēs gribētu, lai tiktu izmantots nopietnas Frontex riska izvērtējums, kas ir ļoti svarīgs aspekts šajās aktivitātēs, sadalot naudu. Protams, varētu runāt vēl par indikatoriem, par vidustermiņu novērtējumu, bet es domāju, mums vēl noteikti būs laika par to parunāt. Es gaidu jūs grozījumus, priekšlikums, ieteikums. Nu, un tad strādāsim tālāk. Paldies! Priekšsēdētājs paldies! Paldies par diskusijām. Un tad varam pāriet pie Liba komitejas rīta sēdes noslēguma daļas. Un mums ir viens svarīgs jautājums. Tas ir, mēs esam uzaicinājuši šeit divus ministrus, kas pārstāv Kipras prezidentūru. Mēs sveicām abus ministrus. Un mēs vēlam jums visu to labāko. Tātad Elenī Mavrūkundzei, kas ir Kipras iekšlietu ministre, un Lukas Luka kungām, kurš ir Kipras tieslietu un valsts pārvaldes ministrs. Mēs uzklausīsim viņu domas par Kipras prezidentūras prioritātēm iekšlietu tieslietu jomā. Un es gribētu atgādināt, ka pēc pusotras stundas, 12.30, mums būs koordinātoru sanāksme. Tādēļ es ierosinu, mēs uzklausām abu ministru prezentācijas, un tad mēs uzsāksim diskusiju raundu, kur varēsim uzdot jautājumus un uzklausīsim atbildes. Vispirms došu vārdu Elēnai Māvru kundzei, Kipras iekšlietu ministrei. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Labrīt, priekšsēdētāja kungs, labrīt, godātie deputāti! Arī sava kolēģa tieslietu un valsts pārvaldes eh, ministra vārdā gribu uh, paust gatavību cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu Kipras prezidentūras laikā, un es turpināšu savu uzrunu grieķiski. Agapitā mēlī tu Evropaiku kino. Tātad um, augsta godātie dāmas un kungi deputāti par iespēju šodien skaidrot um, Kipras prezidentūras prioritātes. Tās attiecas uz uh, iekšlietām. Es izskatīšu tagad uh, iekšlietu daļu. Tie jautājumi, kas ir saistīti ar uh, tieslietu jomu, uz tiem atbildēs un par tiem runās uh, tieslietu ministra. Mani kolēģi arī skaidros uh, vēl pāris um, citas jautājumus. Norādīšu, ka mūsu skatījumā no, nu, ļoti nozīmīgi ir, lai pirmo reizi uh, uzņemoties prezidentūras pienākums, mēs. Uh, mēs paveikt šos uzdevumus ļoti labi. Mēs saskaramies tieši tagad ar ekonomikas krīzi, ar finanšu krīzi. Mums ir nepieciešama solidaritāte, demokrātija, vienlīdzība, tiesisks valsts principu ievērošana un arī cilvēku cieņas principu ievērošana. Visi šie principi ir jāstiprina, varbūt pat vēl vairāk a, nekā jelkad. Un tādēļ tieši tikoties ar Eiropas parlamenta deputātiem un ar jūsu komitejas deputātiem. Es teikšu aicinājumu konstruktīvi, atvērti ar mums sadarboties, diskutēt par visām iespējamām eh, jomām, lai mēs sasniegtu eh, taustāmus panākumus visu ES pilsoņu labā. Migrācija un patvērums ir ļoti sarežģīti jautājumi, ir ļoti sarežģīti garantēt līdzsvaru. Runa iet par brīvības, drošības un tieslietu telpu mēs saskaramies ar nozīmīgiem izaicinājumiem. Tas norāda uz to, ka sadarbība starp dalību valstīm jāstiprina balstoties uz apusēju izpratni un solidaritāti. Solidaritātei jābūt saturiskai, tā jāizmanto, ir ja īpaši runājot par dalību valstīm kas saskars ar īpašu spiedienu, kas ir neproporcionāls viņu lielumam vai spējai uzņemt migrantus. Mums ir nepieciešams kopējs ietvars, godīgai, praktiskai solidaritātei, kas nāktu pa labu katrai dalību valstī. Ir īpaši tām, kuras uh, patvērumu meklēšanas uh, sistēmu uh, skar ļoti liels migrantu plūsmas. Mēs runājam par kopējiem principiem, patvērumu meklētājiem, atbilstoši Stokholmas programmai. Šīs prioritātes tika vēlreiz apstiprinātas padomas secinājumos. Uh, Eiropadom 28. un 29. jūnijā to arī apstiprināja. Mēs vēlamies eh, sadarboties, lai veidotu patvērumu meklēšanas sistēmu, kas būtu efektīva, taisnīga, reāla, kas eh, balstītos uz eh, dalību valstu sadarbību un solidaritāti un arī stiprinātu to. To tiesības jā respektē, kam ir nepieciešama starptautiska aizsardzība. Bet tajā pašā laikā šo sistēmu vairāk jāaizsargā pret um, ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs turpināsim darbu pie, arī pie Dublinas 2 implementēšanas, arī pie uh, regulas par patvērumu meklēšanu. Kipras prezidentūra cieši sadarbosies ar parlamentu, lai veiksmīgi risināt sarunas eh, visos eh, šajos manas nosauktajos jautājumos. Eiropas patvēruma eh, meklēšanas sistēma pat laban atrodas ļoti nozīmīgā brīdī. Mēs saskaramies ar ļoti uh, skaidri noteiktiem termiņiem, bet uh, nekādā gadījumā šis spiediens nedrīkst uh, iespaidot juridisko tekstu kvalitāti. Tagad par migrāciju. Gribu vēlreiz pasvītrot, cik ļoti nozīmīga ir Eiropas integrētā migrācijas politika, balstoties uz kopējiem uzņemšanas noteikumiem un uh, godīgu attieksmi pret trešo valstu piederīgajiem. Toties ar šiem izaicinājumiem un arī ar demografiskajiem izaicinājumiem Eiropā Mums ir nepieciešama integrēta demografiska politika. Tas garantēs nākotnes ES labklājību un labklājību arī migrantu izcelsmes valstīm. Tādēļ sadarbosimies ļoti cieši ar parlamentu, lai šādā veidā varētu uzlabot sarunas par pareizajiem priekšlikumiem, piemēram, par sezonas darbinieku nodarbināšanu un arī par darbinieku nosūtīšanu uz darba vietām viena, viens kompānijas ietvaros. Nākošais jautājums mēs vēlamies pēc iespējas ātri saņemt mandātu, lai varētu diskutēt par šo jautājumu, par darbinieku nosūtīšanu viens kompānijas ietveros. Ceram, ka diskusijas ar Eiropas parlamentu varēs sākt pēc iespējas ātrāk. Tagad uh, nākošais jautājums. Kipras prezidentūra uzskata, ka migrācija ir ļoti nozīmīga un jārunā ir arī par migra integrāciju, kāda ir trešo valstu piedarīgajiem. Integrācija uzlabo migrācijas kvalitāti. Jārunā par ekonomisko attīstību, sociālo kohēziju un par to sabiedrību, kas uzņem migrantus, gan arī par migrantiem pašiem. mēs a, sasauksim lietpratēju konferenci par pašvaldību nozīmi integrācijas mērķu nospraukšanā un īstenošanā. Kipras prezidentūra strādās, lai atbilstu jauniem izaicinājumiem attiecībā uz nelegālo imigrāciju. Protams, ka mēs a, ievērosim pamatiesības a, un īstenosim arī ES rīcības plānu un reaģēsim attiecībā uz šo spiedienu, kas e, izriet no migrācijas. Mēs esam plānojuši neformālas e, sēdes 2. un 3. jūlijā Nikosijā tās notiks. Un tāpat arī mēs ļoti skaidri parādīsim, kāda nozīme mēs piešķiram šim procesam Arī uh, padomē šis jautājums tiks skatīts uh, padomē. Nesenā noteikuma attīstība tuvajos austrumos un ziemeļa Āfrikā parādīja, cik ļoti nozīmīga ir šo jautājumu ārējā dimensija. Eiropas Savienībai jāformulē integrēta migrācijas un patvērumu meklēšanas um, politika, jāsadarbojas ar tranzīta un izcelsmes valstīm. Kipras prezidentūra turpinās uh, Eiropadomas secinājumu ieviešanu globāli skatot uh, migrāciju un mobilitāti. Tiks uh, sastādītas vadlīnijas attiecībā uz ārējo darbību uh, migrācijas un mobilitātes jautājumos. Mēs redzam, ka politiskais dialogs ar trešajām valstīm kļūst aizvien nozīmīgāks, tam jābūt izsvērtam un aktīvam. Tagad par robežu menedžmentu. Kipras prezidentūra apņēmas cieši sadarboties ar parlamentu sadarbosimies tiešām cik eh, vien cieši iespējams. Eirosur ideja eh, tiks eh, turpināta arī Eiropas robežu novērošanas sistēma. Mūsu darbības mērķis ir šo sistēmu ieviest no 2016. gada 1. oktobra. Un vēlreiz gribu pasvītrot, ka prezidentūra ļoti augsti vērtē ziņojuma projektu, uz ko varētu balstīties turpmākā sadarbība. Protams, ka īpaši jāuzsver nepieciešamība novērst bojā eju jūrās, šķērsojot jūras. Mēs cenšamies aktivizēt sadarbību ar parlamentu vīzu jau. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo mums ir nepieciešams ātrs risinājums vīzu jautājumiem. Tāpat ļoti nozīmīga ir arī cilvēku tirdzniecības apkarošana. Tā, tas paliek liels izaicinājums gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai. Prezidentūra īstenos atbilstošos padomus secinājumus attiecībā uz ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai. Oktobrī notiks konferences, tā būs šeit Briselē. Tajā diskusēsim sadarbību starp dalību valstīm un Eiropas institūcijām. Runāsim par to, kā padziļināt sadarbību, kā labāk apkarot uh, cilvēku tirdzniecību un rast kopēju pieeju šim jautājumam. Vēl viens jautājums, kas īpaši pēdējo mēnešu laikā ir aktualizējies, skar nepieciešamību kļūt uh, tuvākai uh, pilsoņiem. Pilsons ir Eiropas politikas uh, centrā, pilsoņi ir uh, labi jāinformē, jāinformē par tām priekšrocībām, kādas kādas ES dod pilsoņiem jāinformē pilsoņi arī par ES pilsonību. Mēs cieši sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, lai garantētu to, ka Eiropas pilsoņu gads, proti 2013. gads, tiešām ļoti skaidri ietekmētu uz situācijas turpmāk pozitīvu attīstību. Darīsim visu, lai sadarbība ar parlamentu pēc iespējas ātrāk varētu tikt noslēgt lai mums būtu pietiekam daudz laika sagatavoties šim uh, 2013. Eiropas pilsoņu gadam. Un noslēgumā gribu vēl pāris vārdus teikt par regulu par finansējumu. Uh, tiem instrumentiem, kādi tiek izmantoti iekšliet jomā un kas atbilst daudzgadu finanšu schēmai. Tas, kas atbilst uh, regulai, tas ir izaicinājums padomai un ir arī Kipras prezidentūras prioritāte. Runa iet par nākošo fāzi koplēmu procedūrā. Mēs uh, cenšamies pilnīgu caurskatāmību sadarbībā starp dalību valstīm padomu un parlamentu īstenot. Sarunas tiks turpināts. Rudenī sāksim oficiālo trilogu, bet jau tagad arī esam atvērti Uh, auglīgām sarunām ar referentu parlamentā. Un noslēgumā norādīšu uz to, ka Kipras prezidentūra grib būt tāds tā kā godīgs vidutājs. Mēs redzam šo uzdevumu, ka tas būtu godpilns. Mēs gribam strādāt labākas Eiropas labā, un Eiropas parlamenta pienesums ir ārkārtīgi vērtīgs. Lielas paldies! Un pēc uh, manas kolēģis vārdiem, protams, ka esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Well, thank you. Paldies! Paldies ministrei Mavru kundzei par šo stāstījumu. Es domāju, ka 15 minūtes tiešām ir ļoti tāds pietiekošs laiks, un tagad mēs varētu uzdot jautājumus. Un sveicam mūsu vidū arī Lukas Lukas kungu, tieslietu ministru. Un viņš pastāstīs eh, par eh, Kipras prezidentūras prioritātēm iekšlietu tieslietu jomā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es gribu pateikties par iespēju runāt par nozīmīgākajām Kipras prezidentūras tēmām. Attiecībā uz uh, iekšlietu jomas prioritātēm. Gribu uzsvērt drošību un policijas sadarbību. Tā ir prioritāte Kipras prezidentūrai mēs pievērsīsimies tiem izaicinājumiem, kādi ir it īpaši pierobežas un pārobežas sadarbībā. Ir eh, jāgarantē droša un arī atklāta Eiropa, jānodrošina ir iekšējā, jāveicina policijas sadarbība. Mūsu mērķis ir apkarot eh, organizēto noziedzību, pārobežu kontekstā, apkarot kompjūteru noziedzību un uh, bērnu pornogrāfijas izplatību internetā. Jāapkaro cilvēku tirdzniecību, uh, kā arī tirdzniecību ar uh, nozaktiem mākslas priekšmetiem. Jāaizsargā arī īpaši um, apdraudētās. Uh, iedzīvotāju grupas, piemēram, tos, kas cieši no vērtarbības ģimenē. Ir jāformulē jauna stratēģija narkotiku apkarošanas jomā, jāizvērtē līdzšinējās ES stratēģijas un jāformulē jaunas stratēģijas laikposmam pēc 2012. gada. Mūsu mērķis ir vienoties par jaunu stratēģiju. Prezidentūra sadarbosies uh, un strādās pie uh, eh, PDR, proti pasažieru data reģistra jautājumu. Mūsu mērķis ir noslēgt vienošanos ar Kanādu. Par Eiropas PDR sistēmu runājot, jāsaka, ka ļoti nozīmīgi ir, lai pasažieru datu sistēma tiktu mm, veidot atbilstoši mūsu principiem. Uh, ir jānoslēdz, jānoslēdz līguma ar trešajām valstīm par trešo valstu pieju Eiropas uh, ceļotāju datēm. Ir arī sarežģīti jautājumi, uh, kas ir jānoskaidro. Un jānoskaidro, vai šīs vienošanās uh, tiks slēgts Eiropas vai dalību valstu līmenī. Uh, un vai būs tāds kopējs noteikumu kopums dalību valstīs. Vai arī dalību valstis pašas veidos PDR sistēmas nacionālā līmenī. Apvienotā karalista Francija un Zviedrija to jau ir izdarījušas. Direktīva par uh, pasažieru datu apjomiem, datu izvēlu un uh, datu apstrādi mēs skatīsim atšķirīgi. Ja nebūs vienota Eiropas risinājuma, tad dalība valsts atsevišķi šo jautājumu risinās. Skatīsim arī Kipras jautājumu, sadarbosimies ar referentiem un ēnu referentiem parlamentā. Attiecībā uz Schengens telpas menedžmentu Kipras prezidentūra pilnībā uh, atzīst to, ka tas ir politiski diezgan sarežģīts jautājums. Schengens telpas menedžments ir prioritāte gan es padomē, gan arī pārējām institūcijām. Ceram, kas, ka drīz tiks panākts vienošanās teksts un līdz ar to tiks uzlabota Schengens telpas pārvaldība. Padome strādās pie SIS 2 noslēgšanas un vēlas nodrošināt to, lai pārēj no tagad strādājušās sistēmas uz SIS 2 notiktu bez uh, kavēšanās. Eiropadoms uh, martā secinājumu ieviešanai pievērsīsim īpašu nozīmību. Šeit runa iet par Schengens telpas paplašināšanu, iesaistot tajā Rumāniju un Bulgāriju. Tagad nākošais jautājums par kriminālu tiesībām. Prezidentūra intensīvi strādās, lai sasniegtu vienošanos padomē attiecībā uz direktīvas projektu, kas skar dalībvalstu atbalstu, ja tās vēlas uh, izņemt neliklīgi uh, ielikt, ieņemt, iegūtos uh, līdzekļus, līdzekļus, kas ir iegūti no noziedzīgām darbībām. Mēs runājam par organizētās noziedzības apkarošanu šajā kontekstā. Ir jāsaista vienā tīklā dažādo valstu atbildīgās iestādes, un šis priekšlikums ir uh, vēl jo vairāk nozīmīgs, jo līdz šim ir bijuši tikai nedaudz noteikumu. Un lai varētu izņemt šādas materiālas un nemateriālās vērtības, kas ir iegūtas noziedzīgas darbības rezultātā, aktīvi darbosimies sasaucot dažādas konferences par šo jautājumu. Ajanapā no 22. līdz 23 oktobrim notiks atbilstoši kongresi. Prezidentūra turpinās arī darbu pie juridiskas palīdzības sniegšanas aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem piemēram, tiesiskas palīdzības sniegšanu šo personu grupām. Un tāpat mēs vēlamies arī jā, cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai sasniegtu vienošanos šajā jautājumā. Mēs zinām, ka tas nav vienkārši jautājums, taču ceram, ka būs iespējams rast vienošanos Kipras prezidentūras laikā. Tas nākt visiem Eiropas Savienības pilsoņiem par labu. Tagad nākošais jautājums. Eiropas izmeklēšanas orders vai rīkojums. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo šādā veidā tiek veicināta sadarbība krimināla tiesību jomā starp dalību valstīm. Arī šajā jomā cieši sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, lai pēc iespējas a, padziļinātu šo sadarbības veidu Kipras prezidentūras laikā. Uh, Ļoti nozīmīga ir direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Šeit runa iet par manipulācijām un krāpniecību un tās novēršanu ar attiecīgām uh, krimināla tiesiskām soda iespējām. Kipras prezidentūrai šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mēs gribam cieši sadarboties sadarbosimies ar tām iestādēm, kas ir atbildīgas par tirgus manipulāciju, apkarošanu. Direktīva attiecībā uz uh, finanšu instrumentu jaunu pārvaldību tiks tālāk virzīta. No 5. līdz 12. paragrāfam vienošanās jau ir sasniegta, un tas ir labs pamats šī darba turpināšanai, lai sasniegtu vēl turpmākas vienošanās. Un mēs gribam šo darbu turpināt un noslēgt darbu Kipras prezidentūras beigās. Kipras prezidentūra sāks arī sarunas par direktīvas izstrādi lai aizsargātu Eiropas a, Savienības ekonomisko uh, interešu īstenošana. Tāpat arī uh, sagaidām direktīva par eiro viltošanas novēršanu. Arī šajos uh, abos jautājumos ir uh, plānotas sankcijas. Sankcijas, uh, kā jau minēju, par eiro viltošanu. Mēs ļoti intensīvi sadarbosimies ar dažādiem institūcijām, izskatīsim arī uh, regulas projektu par datu aizsardzību un direktīvas projektu par datu aizsardzību, to datu aizsardzību, kas tiek izmantota policijas un tieslietu sistēmas sadarbībā. Uh, Kipras prezidentūras laikā šos abus projektus skatīsim kā vienoti pakotni, lai nodrošinātu vienas pieejas principu izmantošanu. Oktobrī eh, ceram eh, tieslietu un iekšlietu ministru sēdē atrisināt eh, dažādas mans pieminētos jautājumus. Sadarbosimies, lai mans minētās regulas un direktīvas tiktu attīstības attīstīts tālāk. Attiecībā uz uh, regulas priekšlikumu vēlreiz gribu norādīt sekojošo. Šis uh, projekts nomainīs 1995. gada pat labam spēko esošo regulu. Tā regulē to datu aizsardzību, kas ir saistīta ar katru atsevišķo personu. Un jaunā regula nosaka augstākus datu aizsardzības uh, principus. It īpaši tas sakāms par internetu un uh, nepilngadīgiem. Eiropas Savienība uzņemsies nozīmīgu lomu digitālajā ekonomikā, kā arī uzņemsies nozīmīgu lomu kompjūter telpā un pārobežu datu pārraidīšanu. Šim projektam ir liela ekonomiska un politiska nozīme. Tādēļ esam to definējuši kā mūsu prioritāti. Tika izteikts jau dažādas iebildes par to, vai šis juridiskais dokuments ir nepieciešams un uh, uz kādas juridiskās bāzes tam jābalstās, bet uh, vairākums dalību valstu atbalsta regulas uh, formu, modernizējot jaunās tiesības. Tas atbilstu jauniem izaicinājumiem. Tehnoloģiskā attīstība notiek ļoti ātri, globalizācija arī ietekmē mūsu pasauli un ietekmē katra pilsoņa pamatiesības. Kipras uh, prezidentūra vēlas kliedēt dažu dalību valstu šaubas attiecībā uz regulas uzlabojumu dažās jomās. Šeit īpaši runa iet par atbildības paplašināšanu komisijā un arī par deleģētajiem tiesliektu aktiem. Um, Kipras prezidentūra cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu un referentu Albrehta kungu, lai šos jautājumus aktīvi virzītu tālāk. Par uh, direktīvas uh, projektu jāsaka, ka dalību valstis samērā skeptiski raudzījās uz šo projektu, un dažas dalību valstis pārstāv tādu viedokli, ka pat laban ir uh, pārāk agri, lai pieņemtu šādu priekšlikumu. Uh, jāgaida, cik tālu uh, ietvar uh, direktīva, kas pieņem 2008. gadā, vēl nav uh, otrreizēji izskatīta. Šeit runa ir par personu datiem, kas tiek izmantot policijas sadarbībā. Vairākas dalībvalsts vēlas tādu juridisko el, um, pamatu, kas um, ļautu elastīgāk sadarboties. Uh, Tās arī nepiekrīt aptvērumu paplašināšanai līdz nacionālam līmenim. Neliela dalību valstu daļa pārstāv tādu viedokli, ka komisijai jāizsaka ir vienots priekšlikums, kas aptvertu daudzas jomas, kas būtu tāda tā kā starka pakotne un ietvertu sevī gan direktīvu, gan uh, regulu. Dalība valsts vēlas risināt arī jautājumu par datu nosūtīšanu trešajām valstīm. Jo liekas, ka šādā veidā datu aizsardzība tiek vājināta salīdzinoši ar ietvaru direktīvu, kas tika pieņemta 2008. gadā. Vēl viena dalība valstu daļa atsaucas uz tām saistībām, kādas dalību valstīm ir direktīvā uzlikts par pienākumu proti noslēgt divpusējs nolīgums ar trešajām valstīm, ar kurām notiek eh, tieslietu un policijas sadarbība eh, tieslietās. Lielākā daļa darībvalstu eh, domā, ka tas būs ļoti sarežģīti, nu, gandrīz neiespējami. Regulas a, projekta kontekstā Kipras prezidentūra sadarbosies ļoti cieši ar Eiropas parlamentu un uh, referentu. Ievērosim to faktu, ka Eiropas Savienība balstās uz jaunu stratēģisku partneru piesaistīšanu un uh, atbilstošo tieslietu aktu noslēguši. Vispārējais vienošanās starp ES un ASV par datu aizsardzību tiks turpināta. Tāpat arī mēs Turpināsim sadarbības par ES iestāšanos cilvēktiesību konvencijas dokumentos. Tas izriet no e LEST sastā panta. Tagad noslēgumā daudzgadu finanšu schēmu 2014. un 2020. gadam un regulu projekti sadarbībā starp tieslietu institūcijām. Pamatiesības uh, un uh, pilsoņtiesības. Šeit padomu ir vienojusies par vispārēju pieeju. Finanšu aspekti tiks izskatīti horizontāli. Kipras prezidentūra paredz ciešas sarunas ar Eiropas parlamentu par šiem jautājumiem ceram sasniegt vienošanos pirmajā lasījumā. Un noslēgumā vēlreiz gribu uzsvērt to, ka Kipras prezidentūra apņems cieši un konstruktīvi sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai īstenotu vienu kopēju mērķi, proti brīvības, tieslietu un drošības telpu. Paldies par jūsu uzmanību, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. for, for this... Paldies! Tagad mēs varētu sākt diskusiju, ņemot vērā, protams, arī mums pieejamo laiku. Es gribu pateikties abiem ministriem par konstruktīvajām prezentācijām, un es ceru, ka arī deputāti būs eh, konstruktīvi un izteiksies īsi. Pieteikušies ir visai daudz deputāti, trīs minūtes katram, un pēc tām ministriem būs pietiekam tāds laika atbildēt. Busutilkungs, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšstādātāja. Tālāk es gribētu pār procedūru uh, Varbūt mēs varētu aicināt ministrus atbildēt uz mūsu jautājumiem vai nu tūlīt, vai uh, vismaz pēc dažu deputātu uzdotiem jautājumiem, jo pretējā gadījumā ministriem būs pārāk maz laika, lai atbildētu uz mums interesējušām lietām. Tātad par to, ka, ko iekšlietu ministre Mavrū teica. Tautas partijas grupas vārdā grib pateikties jums par jūsu uzstāšanos, un es varu solīt, ka mēs esam gatavi ar jums pilnībā sadarboties, ja tīpaši, lai pabeigtu darbu pie kopīgās patvērumu politikas, jo tas mums ir ļoti svarīgs mērķis un tāpat domāju, tas attiecas arī uz citām politiskajām grupām, un mēs ceram, ka jūs strādāsiet pie tā, lai pabeigtu darbu pie šīs rīcība politikas līdz gada beigām, un mēs ceram uz jūsu vadošo lomu šī mērķa sasniegšanā, jo mēs jau pārāk ilgi esam centušies šo darbu pabeigt, bet mums tas nav izdevies. Otrkārt, ministrs Kunz, man bija prieks, ka jūs īpaši uzsvērāt vārdu solidaritāte, jo jūs nākat no valsts, kas ļoti labi zina, ko tas nozīmē izjust migrantu plūsmu spiedienu, un man ir prieks, ka jūs šo solidaritātes koncepciju un jēcienu esat ierindojuši savu prioritāšu augšējā daļā. Un es esmu no Maltas, un šī gada pirmajā pusē mēs uzņēmām tūkstoti migrantu, un lai Un ja mēs salīdzinām šo bēgļu skaitu ar Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu, tad iznāk tā, ka katram Maltas iedzīvotājam būtu jāuzņem viens patvērumu meklētājs. Un Tas nav iespējams. Mums nav šādas jaudas, šādas kapacitātes, un tas attiecīgi ietekmē to, kādos apstākļos bēgļiem ir jāuzturas un, un kāda ir izturēšanās pret viņiem. Pagājušajā nedēļā Maltā bija traģēdija, kad vienu no aizturētajiem bēgļu centrā nogalināja bēgļu centra personāls. Tas ir traģisks notikums, bet es tiešām aicinu izrādīt solidaritāti. Padome daudz runā par solidaritāti, bet mēs neko konkrētu neesam redzējuši padarītu. Un es gribētu vaicāt ministrs Kunze, vai jūs uh, strādāsiet pie šī jautājuma un vai jūs uzdosiet šo jautājumu nākamajā iekšliet tieslietu padomē un vai jūs darīsiet visu, lai tās valstis, kas izjūt šādu spiedienu, kā mūsu valstis, netiktu atstātas vienas. Un tad, kad jūs teicāt, ka Kipras prezidentūra vēlas būt godīgs starpnieks, tad, diemžēl, mēs bijām sarūktināti attiecībā uz iepriekšējo prezidējošo valsti, jo mēs neuzskatījām, ka viņi bija godīgi starpnieki kontaktos ar Eiropas parlamentu, it īpaši jautājumos, kas ir saistīti ar Schengens telpu. Un te mums bija divi dosjē, pie kuriem strādājām, un tieši tādēļ, ka iepriekšējā prezidentūra nebija godīgs starpnieks, mēs nonācām situācijā, kad tagad vesela rinda dosjē vai lietu ir nobloķētas, un tādēļ es gribētu aicināt jūs strādāt godprātīgi, lai šo situāciju atrisinātu un lai sadarbības starp Eiropas parlamentu un padomi atgrieztos ir pareizajās sliedēs. Un it īpaši risinot jautājumu, par ko iet runa Kailju kungu ziņojumā. Paldies! Paldies Busu Tilkungam! Tātad par procedūru es ierosinu sēkojošo. Protams, abi ministri var izdarīt piezīmes un censties pēc iespējas konkrētāk atbildēt uz katru no izvirzītajiem jautājumiem un deputātiem, kuri uzskata, ka viņa jautājumi nav tikuši atbildēti, vienmēr ir iespēja atkārtot vērsties pie ministriem, atgādinot par aizmirsto jautājumu, bet es ierosinu vispirms dot iespēju koordinatoriem izteikties, tad uzklausīt atbildes, un pēc tam būs otrais jautājumu un atbilžu rauns pārējiem deputātiem. Bet atcerieties, ka mums ir jābeidz darba 12.30. Tagad došu vārdu Gijoms kundzei, sociāls un demokrāta grupas vārdā lūdzu. Vice. Paldies ļoti ātri, dāmas un kungi. Jūs uzskaitījāt um, ļoti tādu garu sarakstu. Jūs runājat par dažādiem jautājumiem, tas tāds ļoti ambiciozs saraksts, bet liecina par to interesi, kāda jums ir par visiem šiem jautājumiem, un arī mēs šeit, šajā komitejā uzskatām tos par ļoti nozīmīgiem. Bet man liekas, ka nākotnē nu, nebūs tik pārāk daudz laika, tādēļ jānosaka zināmas prioritātes. Un jūs nebūsiet izbrīnīti par to, ka es īpaši uzsvēršu patvērumu meklēšanas jautājumu. Mums jau bija iespēja par šo jautājumu runāt, diskutēt kopā. Augst vērtēju jūsu interesi, jūsu gatavību noslēgt šo jautājumu. Teksts par patvērumu meklēšanu, nu, vismaz daļas no tā, ir mums pieejams. Es atgriezīšos uh, vēl pie viena teikuma, proti noslēgt šo jautājumu nenozīmē to, ka tekstam jābūt virspusējam. Tas nebūtu neviena labā jo mūsu mērķis ir uh, tādu plašu vienošanos sasniegt arī attiecībā uz dažādajiem viedokļiem un runājot par uh, tām tiesībām, par uh, starptautisko aizsardzību un arī harmonizācijas iespējām, kā arī uh, drošība gan pieprasījuma meklētājiem, gan dalībvalstīm. valstīm kurām ir jāstrādā ar šiem jautājumiem. Tā tad runājot par harmonizāciju un šo jautājumu nozīmīgumu, vēlos īpaši izcelt šo jautājumu nozīmīgumu. Paldies! Nākošā runātāja Arčentīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies! ministrei Mavru un ministram Luka kungam par prezentācijām. Vēlos uzdot tādu holistisku jautājumu. Jūs loma padomē. Jūs pārstāvat padomi mūsu priekšā. Un pagājušajā gad, pagājušā gada laikā mēs um, bijām liecinieki debatēm par demokrātijas situāciju Ungārijā. Un šonedēļ mums, uh, mums, mums ausīs nākušas jaunumi par to, kas notiek Rumānijā. Šo pēcpusdienu ehm, šajā komitejā mēs runāsim, diskutēsim par pamatiesībām Ungārijā. Kāda būtu jūsu loma padomē. Eh, kā jūs kā dalību valstis ietekmējat vienu otru? Eh, dažādās eh, grūtās situācijās, piemēram, šajā sarežģītajā situācijā, kāda šobrīd izveidojusies Rumānijā. Manuprāt, dalībvalstis viena otru var ļoti efektīvi ietekmēt. Es negribētu teikt, ka Mūsu attiecības ar iepriekšējo prezidentūru, Dānijas prezidentūru, bija uh, sarežģītas, jo eh, tā nebija tā nebūtu bijis godīga. Es tiešām respektēju jebkuru dalību valsti, kas godīgi eh, paziņo savu nostāju. Ja es jūs pareizi sapratu, tad patvērumu meklēšanas jomā jums ir godkārīgi plāni, un es to apsveicu. Eh, jūs aicinājāt ievērot solidaritātes ar dalību valstīm, Eiropas Savienības eh, dalību valstīm, kā Bostilkungs teica, un arī tas ir apsveicami. Tomēr eh, tas būtu diezgan liels izaicinājums īstenot visus šos mērķus līdz gada beigām. Uh, Nu, piemēram, kaut vai kā jūs nodrošināsiet solidaritāti starp Eiropas Savienības ziemeļu eh, daļas valstīm un dienvidu valstīm? Mēs neesam dzirdējuši nevienu priekšlikumu ne no komisijas, ne no padomes. Uh, par Eiropas aresta ordera uh, pārskatīšanu. Un tas tā ir tā joma, kur mums vajadzētu, kur, kur nepieciešama pārskatīšanu. Eh, diemžēl tiesīs, tiesiskās sistēmas atšķiras, un dažādās valstīs ir atšķirīgi eh, standarti un rīcība, kas tiek īstenota, piemēram, aizturēšanas gadījumā. Varbūt nepieciešams politisks risinājums eh, šajā Eh, šajā, šajā ziņā. Tomēr, eh, ja sākotnēji politiskā pieeja darbojās, tad tagad tā ir novecojusi. Eh, kaut vai, redzē, kaut vai kā tas bija gadījumā pret, ar afgāņu bēgli, kuru neļāva nosūtīt atpakaļ uz Grieķiju. Ļoti ja, piemēram, aizturēšanas eh, iestādes neatbilst noteiktiem standartiem, tad eh, bēgļus vai patērumu meklētājs nevarēs nosūtīt uz attiecīgo valsti. Um, te noteikti būtu jāievēro uh, cilvēktiesību hartas prasības. Vai jūs savas prezidentūras laikā darīsiet kaut ko ar Eiropas uh, arestorderi sakarā? Paldies! Filepes kungs, goja vārdā. Treanti Filidis kungs. Es gribētu sveikt manus tautiešus, ministrus un teikt paldies par uh, ievadvārdiem. Kipras uh, republikai novēlu ļoti veiksmīgu prezidentūru un goju NGL frakcija cieši ar jums sadarbosies, abi ministri ļoti nozīmīgus vārdus teica par tiem tematiem, kādi nodarbina mūsu komiteju, piemēram, Schengens jautājums, kopējā patvēruma meklētāja sistēma. Es pats esmu uh, referents uh, jautājumos par solidaritāti. Ministra kungs, Jūs ļoti pamatot, manuprāt, norādījāt uz to, ka ir ļoti nozīmīgi, lai mēs nodrošinātu solidaritāti. Un tagad gribu uzdot arī sekojuši jautājumu. Kā šo solidaritāti mēs varētu apvienot ar tiem atšķirīgajiem uzdevumiem, kādus mēs uh, vēlamies īstenot, un um, tajās jomās ir īpaši, kurās dalība valsts nav īsti gatavas solidaritātei. Nu, ir dažādi iemesli rīcībai, un uh, nevienmēr dalība valsts ir gatavas solidaritātei. Vai jūs tiešām domājat, ka var uh, soļi pareizajā virzienā tikt īstenoti, un kādi papildus soļi ir uh, iespējami tuvākajā nākotnē, un kāda uh, uh, ir. Uh, bēgļu pārvietošanas, jeb bēgļu nometnāšanas politika. Kirkop, polīsija. E Kirkofa kungs, ECR vārdā, vai jūs vēlētos izteikties? Jā, es vēlos sveikt mūsu vidū prezidentūras pārstāvis un, manuprāt, ir nepareizi izteikt dažādus pieņēmumus. Uh, Eh, mums, jā, mums bija dažādi sarežģījumi ar iepriekšējo prezidentūru, un jaunajai prezidentūrai ir jāpierāda sevi. Manā skatījumā jaunā prezidentūra ir pelnījusi mūsu uzticēšanos vismaz šobrīd. Un, kā jau teicu, es personīgi nepiekrītu daudziem komentāriem par iepriekšējo prezidentūru, tomēr mēs priecājāmies jūs redzēt mūsu vidū un Un tad mani komentāri pirmām kārtām. Jūs, jūs runājāt par CIS sistēmu un tā, ka tā ir jāpabeidz līdz 2000, līdz gada beigām. Vai jūs domājat, ka tas ir iespējams, tas ir realistiski? Jo sistēma ir sastāv no ļoti daudziem komponentiem, piemēram, Eurodak nosacījumi, Dublinas dokuments. Otrais jautājums, um, tas sasauc ar manām iepriekšējām piezīmēm uh, par Schengenas zonu. Vai jūs uh, ierosināsiet diskusijas par Schengenas zonas uh, izmaiņām? Vēlos uh, konkrētāku informāciju, kā prezidentūra plāno uh, rīkoties attiecībā Schengenes zonu. Un visbeidzot, kā jaunās Krim pagaidu komitejas eh, priekšsādātāja vietnieks, eh, komiteja, kas nodarbojas ar organizētos noziedzības apkarošanu, tad kā jūs kā prezidentūra eh, vēlaties noteikt savas prioritātes, lai at, at, apkarotu organizēto noziedzību un terorismu? Paldies. Franca kungs, vārds jums, un tad mēs uzklausīsim ministrus. Šorīt um, mēs dzirdējām, ka imigrācija ir nepieciešama ekonomiskai attīstībai. Kādēļ? Vai tas vajadzīgs tirgumu? Tirgumu un precēm nav jāatrodas vienas valsts robežās. Uh, ļoti bieži pakalpojumi kļūst drīzāk, uh, tur nepieciešams vairāk kapitāla, nevis uh, vairāk darba spēka. Un ļoti bieži migrācija rada nenovēršamas eh, demografiskās izmaiņas Eiropā. Ekonomikas mērķis ir pildīt noteikts vajadzības. Eh, un bieži vien eh, argumenti cilvēku tiesniecības novēršanas jomā sasauc ar migrācijas jomas argumentiem ļoti bieži eh, patvērumu meklēšanas jautājums tiek risināts tā, ka cilvēki tiek pārvietot no vienas Eiropas Savienības vietas uz citu Eiropas Savienības vietu. Un ļoti bieži tiek rasti aizbildinājumi, eh, kādēļ kaut ko nav iespējams izdarīt, eh, bet mums, mums ir vajadzīga rezolūcija, juridisks pamats, lai mēs varētu veikt nepieciešamās darbības. Uh, Eh, aizdomās turētājiem ir nepieciešama juridiskā palīdzība, un eh, tā mēs pilnībā piekrītu. Eh, tāpat arī ir jāatbalsta Eiropas aresta orderis. Nebūtu ieteicams atgriezties pie situācijas, kāda bija pirms Eiropas ar, ar, aresta ordera ieviešanas. Tas varētu ietaupīt līdzekļus ilgtermiņā. Paldies. Un lūdzu tagad vārds ministriem. Vai jūs vēlaties atbildēt tādā pašā kārtībā? kā pirmajā jautājuma posmā, jūs to varat darīt. Gaidām īsas atbildes, un tad būs otrais jautājuma posms. Vā. Priekšstādā kungs. Esmu ļoti iepriecināts. Iepriecināta par uzdotajiem jautājumiem. To bija daudz. Un deputāti norāda, uz to, cik uh, nozīmīga ir Eiropas kopējā patvērumu meklēšanas sistēma. Mēs um, domājam, ka ir ļoti nozīmīgi, lai pārvarētu at viedokļu atšķirības un tuvinātos mūsu izpratnē. Es piekrītu Gijomas kundas teiktēm. Un man liekas, ka katrā gadījumā mums vajadzētu uh, censties un panākt uh, dokumentu izskatīšanu un noslēgšanu, bet uh, tas fakts, ka nav daudz laika, tam nevajadzētu nozīmēt, ka dokumenti tiek, uh, netiek izstrādāti. Uh, ļoti kvalitatīvi. Ir nepieciešama dokumenta, lai pārvarētu atšķirīgos viedokļus, mums ir nepieciešams Eiropas parlamenta atbalsta. Kirpa, Kirkopa kungs jautājumu, cik droši mēs varam būt, ka Eiropas patvērumu meklēšanas sistēma tiks pieņemts šogad. Tātad mēs. Uh, zinām, ka ir sarežģīts šis jautājums, bet nu, no otras puses līdz šim ir bijuši. Veiksm, ir bijis mūsu darbs veiksmīgs sarunu vešanā un daudz jautājumu jau tagad tiek skatīti trilogu ietveros. Padomi ir gatavi kompromisiem un arī parlaments ir gatavs kompromisam. Un pat, ja um, situācija ir sarežģīta, tad mums ir jācenšas rast uh, sabalansētu risinājumu. Sabalansēts risinājums ir uh, nepieciešams, ir jāaizsargā patvērumu meklētāju tiesības no vienas puses un no otras puses jāievēro Eiropas Savienības intereses, proti jānovērš ir patvērumu meklēšanas procedūras ļaunprātīga izmantošana. Varu jums uh, apsolīt, ka Mēs patiešām strādāsim, lai sasniegtu šo mērķi. Mēs ļoti intensīvi strādāsim. Un es nedomāju, ka atšķirīgie viedokļi starp parlamentu un, viedo, un uh, padomu mm, būtu nepārvaram. Būzutilkungs, paldies par jūsu teikto. Es domāju, ka jūs samērā skaidri formulējāt arī mūsu pašu intereses. Tas tie tie jautājumi, kādi e, dalībvalsts interesē attiecībā uz e, patvērumu meklētājiem un to spiedienu, ar kādu saskaras tās valsts, kas ir, nu, jau tā var teikt, e, priekšējā, priekšpozīcijā. Eurostata dati rāda, ka Malta ir uh, viss uh, sarežģītākajā situācijā, bet Kipra tālu neatpaliek. Mēs esam piektajā pozīcijā to valstu vidū, kas saskars ar ļoti sarežģītu situāciju, un tādēļ mums arī ir ļoti nozīmīgi, lai šie izaicinājumi tagad tiktu pieņemti. Eiropas parlamenta darbība ir uh, ļoti nozīmīga. Īpaši vēlos uzsvērt uh, solidaritātes uh, nozīmi un solidaritātes uh, nozīme ir uh, Eiropadomas um, secinājumos formulēt, tas bija 8. martā. Mēs izmantosim šos instrumentus. Un solidaritāte nav saistīta tikai ar bēgļu jaunu izmetināšanu. Protams, ka šis jautājums arī ir ļoti nozīmīgs. Apmācība, kvalifikācijas celšana, divpusējie plāni bēgļu izmitināšanai atpakaļ uzņemšanu, solidaritātes pakā, pasākumu dažādās dalībvalstīs, kāpat arī kopēja a, izglītība, piemēram, robežu sārdzes ierēģiem. Visi šie pasākumi var tikt izmantoti, un tie a, arī uzlabos solidaritāti un tās izpausmes starp dalību valstīm. Ekonomiskā situācija pat laba nav tā vienkāršākā. Uh, Daudzas dalībvalstis saskars ar eh, jauniem pasākumiem un dažkārt ir visai skeptisks noskaņots, visai skeptiski noskaņots attiecībā uz eh, šiem jaunajiem pasākumiem. Un mēs savukārt eh, domājam, ka situācija varētu uh, tikt atvieglot, izveidojot kopēju Eiropas patvērumu meklēšanas sistēmu, pēc kuras pieņemšanas būs iespējami jauni soļi, lai stiprinātu solidaritāti. Dalībvalsts ir uh, nobežējušās, it īpaši tās, kas uh, saskars ar uh, vislielāko migrācijas spiedienu. Un mēs visi ceram, ka dalībvalsts, kas ir, nu tā teikt, priekšplānā, ka tās aizsargā robežas ne tikai viņu pašu interesēs, bet visu dalībvalstu interesēs. Un tādēļ mēs vēlamies būt īpaši solidāri. Es domāju, ka Ar eh, to esmu atbildējusi arī uz Sargentīnī kundzes eh, jautājumu par to, kā mēs eh, vēlamies turpināt kopējo patvērumu meklēšanas sistēmas izstrādi. Sadarbosimies ar padomi, balstīsimies uz līdzšinējiem izstrādātiem dokumentiem. Un vēlreiz atkārtošu to, ka atklāti godīgi vēlamies diskutēt ar Eiropas parlamentu un diskutēt arī par dažādām pieejām un eh, dažādiem viedokļiem, bet, kā jau uzsver, mēs esam gatavi kompromisam. Paldies! Paldies, es sākšu ar jautājumu par Schengenu gribu vēlreiz uzsvērt to, ka menedžmenta pakotne Schengenai ir prioritāte prezidentūrai un padomēji. Tā ir prioritāte mūsu darbam un gribam, lai vienošanās tiktu sasniegta pēc iespējas ātri. Sarunas padome atspoguļo atsevišķo dalību valstu nostāju. Runājot par pareizo juridisko bāzi un jauno Schengenas sistēmu, jāsaka, ka mēs atzīstam, ka šis ir politiski ļoti jūtīgs jautājums. Esam arī informēti par to, ka parlaments ir ļoti vīlies attiecībā uz parlamentu uz padomas lēmumu, kas tika pieņemts šī gada 17. jūnijā. Tā pašā laikā Kipras prezidentūra vēlas uzsvērt to, ka padome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par juridiskās bāzes izmaiņu. 77. panta otrā apakšpunkta E vietā tiks tagad izmantots 70. pants. Padoms juridiskais dienests ir sniedzis atbilstošu atzinumu par šo jautājumu ietvari bija ļoti skaidri. Nebūtu iespēja vienošanās balstoties uz citu juridisko bāzi, jo dalība valsts bija jau ļoti tādas skaidras un noteikts pozīcijas ieņēmušas par šiem jautājumiem. Padome lēma, ka parlamenta nostāja, cik tālu iespējams tiks ievērota visos pārējos aspektos, pirms galējais teksts tiks pieņemts padomē. Un padome saturiski vienojās par atbilstošo priekšlikumu. Viņiem lēmumu par, kom, par uh, robežu kontroļu atjaunošanu. Un pēc uh, tam notika pirmais uh, neformālais trilogs ar parlamentu. Kipras prezidentūra vēlas pasvītrot, ka abi projekti ir saistīti ar Schengens izvērtēšanas nepieciešamību, un tas būs pamats jaunai sadarbībai Schengens jautājumā. Līdz ar to tiks arī ievēroti efektīvas sadarbības un efektīvas Eiropas Savienības robežu uh, apsardzības principi, kā arī personu brīvas pārvietošanās principi. Abi projekti ir skatāmi vienotā pakotnē, mūsu skatījumā tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs vēlamies vislabākajā iespējamajā veidā pārbaudīt šos dokumentus un veicināt konstruktīvu sadarbību starp padomu un parlamentu. Es ļoti ceru, ka mēs kopā varēsim izstrādāt vienotu pamatu, balstoties uz kuru būs iespējama vienošanās šajā ļoti nozīmīgajā jautājumā. Un līdz ar to mēs varēsim nodrošināt to, ka šie jautājumi pēc iespējas ātri varēs tikt pieņemti un uzlabota Schengens izvērtēšanas. Uh, un pārbaudas sistēma varēs tikt pieņemta un arī izmantot. Es domāju, ka tas ir visu mūsu interesēs. Darbs pie dažādiem jautājumiem tiks uh, uzsākts. Mēs sadarbosimies iekšlietu un tieslietu jomā, kas līdz uh, šim ir bijusi, nu tā teikt, iesaldēta. Un tagad jautājums par uh, kādu citu jautājumu. Proti, situācija Rumānijā. Kopējā akī pielietošana kādā no dalībvalstīm un uh, kādas dalībvalsts iekšējā politika nav padomas kompetence. Kopējā akī ievērošana dalību valstīs ir komisijas uzraudzības jautājums. Nākošais jautājums - organizētā noziedzība un tās apgarošana. Plānojam pieņemt direktīvu par dalību valstu spēju izņemt vērtības, kādas gūtas nelikumīgas darbības rezultātā. Mēs vēlamies labāk apkarot organizēto noziedzību un nodrošināt ciešu sadarbību starp dalību valstu atbilstošajām institūcijām. Mūsu mērķis ir sasniegt vienošanos padomē līdz otrā pusgada beigām, un tādēļ esam jau paredzējuši daudz, paredzējuši daudz sēdes. Es jau norādīju uz to, ka Ajanapā 22. un 23. oktobrī ir paredzēts kongress. Mēs ceram, ka arī jūs piedalīsieties šajā kongresā un uh, uzstāsieties, lai prezentētu jūsu viedokļus. Apkarojot smago noziedzīgo organizēto noziedzību, Kipras prezidentūra vēlas uh, pāraudzīt un uzraudzīt operacionālo plānu izpildi, lai apkarot organizēto noziedzību. Mēs a, turpināsim darbu pie a, Eiropas PDR reģistra. Aptvēruma joma to sēdē aprīlī ministri paplašināja. Un uh, līdz ar to PDR datus varēs uh, izmantot ne tikai, lai apkarotu terorismu, bet arī, lai apkarotu organizēto noziedzību. Mēs ceram, ka direktīvas teksts uh, tiks izskatīts sadarbībā ar parlamentu un vienošanās uh, tiks uh, panākt pēc iespējas ātri. Es jau uh, par SIS 2 runājot teicu, ka mēs līdz Kipras prezidentūras beigām vēlamies noslēgt šo jautājumu. Nākošais jautājums - Eiropas arestorders. Jūs zinat, ka Tieslietu ministra sadarbības ietveros no 2004. gada ir radīts ietvers Eiropas arestorderim. Padome apusējas izvērtēšanas procesa laikā ir izveidojusi procedūru. Nu jau ir sācies ceturtais izvērtēšanas rauns. Mēs runājam par Eiropas uh, aresta ordera darbības izvērtējumu, kas ir spēkā no 2006. gada. Izvērtējums un atbilstošie ieteikumi ir ietverti tajos ziņojumos, kādi ir sastādīti atsevišķiem dalībvalstīm, kas ir pieņemti padomē. Padome, tieslietu sadarbības grupas sēdē, ir nodarbojies ar šo ieteikumu uh, transponēšanu dalību valstīs un aicina dalību valstis atrisināt pastāvošās problēmas, lai stiprinātu uzticību starp dalību valstīm, sadarbojoties šajā ļoti nozīmīgajā jomā. Noslēgumā vēlos norādīt uz to, ka terorismu apkarošanas jomā Kipras prezidentūra ir interesēta panākt vienošanos. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šis risinājums ir iespējams. Dalībvalsts var strādāt aktīvāk. Pēdējo divu prezidentīvu laikā centieni bija ļoti intensīvi, un mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka arī jūs aktīvi darbojāties. Kipras prezidentūra šo jautājumu ir iekļāvusi uh, ministru sēdē rīt. Ceram, ka varēsim rast risinājumu un noslēgt šo jautājumu. Pēc vienošanās uh, padomē paziņosim jums uh, par saturisko risinājumu, un paldies jau jums par konstruktīvo nostāju, kādu jūs paudāt trilogos. Esam pārliecināti par to, ka jūsu konstruktīvā sadarbība ir attiecināta arī uz Kipras prezidentūru. Paldies! So now... Paldies! tagad esam norūpējušies par mums atlikušo laiku. Mums ir tikai 15 minūtes, un tagad tiešām katram tikai divas minūtes. Sāksim ar Schengenas atjauninātā dosie referentu. Koeljo kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka atklāti Kipras prezidentūrai, ka ja neatsāksies darbs pie Schengenas, tad mums nav iespēju pienācīgi vispār strādāt šajā jomā. Es uzklausīju jūs vērtējumu par situāciju Schengens sakarā, un jūs teicāt, ka Schengens pārvaldība ir jūsu prioritāte. Bet jautājums ir, kā jūs esat iecerējuši to realizēt? Jūs runājāt par trialogu uzsākšanu, par kontrolas pasākumu atjaunošanu uz robežām. Uh, Bet mēs Eiropas parlamentā nekad neakceptēsim nekādas jaunas klauzulas par robežu kontroļu atjaunošanu uz iekšējām robežām, ja netiks pabeigt Schengen sistēmas izvērtēšana. Jautājums par to ir politisks dabas jautājums. Jautājums, vai Kipra atbalsta Eiropas mehānismu vai starpvaldību mehānismu? Neiet runa par tiesisko pamatu, jo mēs zinām, ka ir 17. pāns LESD nolīgumā par starpvaldību principu attiecībā uz policijas sadarbību, bet pēc Lisabons līguma stāšanās spēkā Schengens telpas jautājums vairs nav risināms starpvaldību instrumenti ietvaros, bet tas ir Eiropas jautājums. Un mēs neesam pārliecināti ar argumentāciju 17. pāntā. Mēs nevēlamies starpvaldību sistēmu Schengens novērtēšanas kontekstā. Mēs gribam, lai tas tiktu darīts Eiropas līmenī. Un padomē, ir jāpasaka, vai tā uzticas parlamentam vai nē. Jo bez savstarpējas uzticības mums neizdosies izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, par ko mēs šeit runājam. Un tā ir problēma. Ministra kungs, jums ir jāizlem, ko jūs vēlties savas prezidentūras laikā panākt. Tas ir atrisināt vai neatrisināt Schengens jautājumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Kēlērs kundzei. Paldies! Es turpināšu Kēljo kungu iesākto un gribu runāt par Schengenu. Jo tā jau nebija tikai Dānijas prezidentūra, kas uzskatīja, ka parlaments ir jāizolē, bet visas dalību valstis nobalsoja pret Eiropas parlamentu iesaistīšanu, tā kā arī jūs bijāt līdzautors šīm lēmumam. Tieši un nepastarpināti. Un es gribu dzirdēt, ko jūs esat iecerējuši darīt, jo jūs teicāt, ka jūs cerat, ka Eh, mēs varam atbloķēt darbu pie Schengenas, bet jautājums ir, kādus apstākļus, kādus nosacījumus jūs piedāvājat, lai panāktu kompromisu ar mums. Otr, otrs jautājums ir par patvērumu sistēmu. Es piekrītu tam, kas tika teikts par solidaritāti starp dalību valstīm, bet svarīga ir arī solidaritāte ar tiem cilvēkiem, kuri meklē starptautisko aizsardzību. Un es esmu dzirdējusi daudz sūdzības no patvērumu meklētājiem, ka Kiprā netiek garantētas viņu pamatiesības, bet es, protams, esmu pārliecināta, ka jūs šīs problēmas risinat. Un es ļoti ceru, ka jūs centīsieties uh, aizsargāt migrantus šīs kopīgās patvērums sistēmas ietveros, garantējot viņu cilvēktiesību ievērošanu un procesuālās tiesības. Jūs pieminējāt dialogu ar trešajām valstīm. Ko jūs esat iecerējuši? Jo mums bija dialogs un sadarbība ar Lībiju, kas noveda pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Es ceru, ka jūs negrasties atkārtot to pašu kļūdu, kas tika izdarīta iepriekš. Kāda veida sadarbība ar kurām valstīm un uz kādiem nosacījumiem un saturs kāds būs. Paldies, Papa Nikolau kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es sveicu abus ministrus un paldies par prezentācijām. Es novēlu visu to labāko jūsu prezidentūras laikā. Jūs strādājat ļoti grūtā laikā, bet es gribētu uzdot divus jautājumus. Mēs centāmies padarīt fondus, kas ir izmantojami patvērumu jomā, lietotājiem vienkāršāk izmantojams, lai dalībvalstis varētu vieglāk un efektīvāk izmantot šo finansējumu. Mums ir daudz piemēri, ka dalību valsts nespēja apgūt šos līdzekļus, vai jums ir kāda komentāra šai sakarā? Es zinu, ka jūsu valdība ir daudz darījusi migrantu integrācijas jomā. Tajā pat laikā mēs redzam, ka daudz valstu vēlēšanās izvēršās ļoti plašas diskusijas par problēmām ar nelegālajiem imigrantiem, par dažādām patvērumu procedūrām. Vai jums ir kādi plāni vai domas par to, kā pacelt šo diskusiju par uh, patvērumu meklētāju integrāciju. Paldies! Maļīnau kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es izteikšos īsi un kodolīgi. Jautājums ir tāds, ko varētu viegli sagaidīt no Bulgārijas vai Rumānijas deputātiem. Tātad vairāk kārtīgi ir apstiprināts, ka Bulgārija un Rumānija ir izpildījusi visus nosacījumus, lai pievienotos Schengens telpai, bet, kā jūs zinat, process ir visai sarežģīts. Es gribu vaicāt. Kā jūs vērtējat situāciju patreiz? Un vai jums ir kādi konkrēti plāni? Ko grasties realizēt? Bulgārijas eh, deputāti, valdība un komisāri ir gatavi ar jums sadarboties, lai šo procesu pabeigtu veiksmīgi. Paldies! Un tagad dod iespēju ministriem atbildēt. Mauru kundze. Kellers kundze. Es tiešām jums gribu solīt, ka. Kā... Mūsu skatījumā tā ir kondicija sine qua none šai kopējai Eiropas patērētā. Uh, Eiropas patvērumu meklētāju kopējā politikā. Un, protams, ka visaugstākie kritēriji ir nepieciešami. Jāaizsargā ir tie cilvēki, kuriem ir nepieciešama mūsu aizsardzība. Protams, ka tas ir tas nozīmīgākais kritērijs. Tas pats ir jāsaka arī par mūsu iekšlietu politiku. Es, protams, akceptēju arī jūs teikto, jūs uh, runājot par to, ka patvērumu meklētāju sistēma kopumā saskars ar ļoti plašu spiedienu, un arī migrācijas politika jā, ir saistīta ar lielu spiedienu. Šādā situācijā var rasties trūkumi vai nepilnības, bet tas neietekmēs mūsu politiku un mūsu darbu. Uh, ko mēs kā Kipras prezidentūra esam nolēmuši īstenot patvērumu meklēšanas politikas kontekstā. Tagad nākošais jautājums ir dialogs ar izcelsmes valstīm. Mēs vēlamies globālu pieeju migrācijai un mobilitātei. Tas ietvert sevī to, ko padomi savos secinājumos ir formulējusi Balstoties uz to, mēs varēsim īstenot mūsu turpmākos centienus. Īpaša nozīme tiek piešķirta dialogam ar Maroku un Tunisiju. Šie dialogi ir attīstījušies, runa neiet tikai par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, bet gan par veselu rindu turpmāku pasākumu. Un tie ir pasākumi, kuri mūsu izpratnē nāk par labu gan Eiropas Savienībai, gan arī izcelsmes valstīm. Papa Nikolau kungs jau manos ievadvārdos es teicu, ka mūsu uh, izpratnē ir ļoti nozīmīgi mēģināt īstenot šo mērķi. Integrācija, ja tā ir veiksmīga, tad tā vairo sociālo kohēziju un ekonomisko attīstību darbu ES uzņēmēju valstīs, bet nāk par labu arī migrantu izcelsmes valstīm. Kipras prezidentūras ietveros mēs šo integrācijas aspektu vēlamies īpaši izcelt un domāju, ka tas ir nepieciešams, jo ekonomikas krīzes dēļ situācija ir tāda, ka aizvien uh, biežāk uh, ir uh, vērojams naidīgums un ksenofobija attiecībā uz um, ieceļotājiem. Mums jāatgriežas pie nozīmīgākajiem, praktiskajiem punktiem, un mums jābalstās uz praktisku darbu, ne tikai uz politiskiem paziņojumiem. Tādēļ balstīsim mūsu darbu uz uh, pašvaldību pieredzi, jo integrācija notiek tieši pašvaldībās. Mēs esam sasauk, uh, nolēmuši sasaukt arī lietpratēju sēdi un runāsim par nevalstisko organizāciju pieredzi, par mm, līdzinējo pieredzi, apmainīsimies ar mūsu zināšanām par integrāciju un par to, kā tā ir attīstījusies. Nākošais jautājums ir par to, mm, cik apjomīga un izsvērta ir šī ietvara izveidošanas iespēja. Mēs vēlamies iesaistīt migrantus tajos jautājumos, kādi uh, ir aktuāli valstī, kas viņus ir uh, uzņēmusi. Un ceru, ka šī tikšanās būs pienesums šī jautājuma veiksmīgai atrisināšanai. Paldies! Paldies, Paldies un tagad dosim vārdu Lukas kungām. Jānis Mīņē, Banāla Manu nu Taidija. Osuna Fratosim. Priekšstādāja kungs, um, neatkārtošu to, ko jau teicu. Tagad jauna aspekta, nu, piemēram, par Schengen. Gribu atkārtot, pasvītrot to, ka izvērtēšanas mehānisma stiprināšana ir absolūti nepieciešama. Λειτουργούν μια ισχυρότερη βάση για συνεργασία σε θέματα Schengen. Eiropas komisijas no loma ir ļoti nozīmīga. Mums ir nepieciešama sadarbība, kas nodrošinātu to, ka Eiropas uh, vienībai arī ir atbilstošie līdzekļi, lai aizstāvētu pamattiesības un personu brīvu kustību, kā arī tos principus. Tas bija viennozīmīgs padoms, uzdevums Eiropadome deva tādu uzdevumu padomai. Padoma atbilstoši rīkojos. Mēs vērtēsim šos dokumentus un ceram, ka no tā izrēdēs pievienot vērtību. Mēs tieši sadarbosimies ar Eiropas parlamentu. Tas būs konstruktīvi. Šādā veidā tiks radīts pamats, lai šie nozīmīgie darbi tiktu virzīti uz priekšu. Šādi nodrošināsim to, ka šie jautājumi drīz tiks noslēgti un uzlabot veikti izvērtēšanas pasākumi Schengens jautājumā tiks ātri ieviesti, tas ir jautājums, uh, kuru vēlamies atrisināt visi kopā. Par Bulgāriju un Rumāniju un šo valstu iekļaušanu Schengens telpā. Kipras prezidentūra īpašu nozīmīgu piešķir Schengens akī pilnu ieviešanu Bulgārijā un Rumānijā. Atbilstošos lēmums mēs izskatīsim ministru sēdē septembrī un oktobrī. Eiropadome pieņēma lēmums atbilstošā kontekstā. Darbi tiks turpināti un patvērumi īstenot, lai Schengens telpa varētu tikt veiksmīgi paplašināt un lai tajā iestātos Bulgārija un uh, Rumānija. Mūsu skatījumā tie nav viss tikai juridiski jautājumi Nav nekādu pretrunu starp uh, kontrolas mehānismu pielietošanu Bulgārijā un Rumānijā un uh, Schengens telpas paplašanāšanu. Izvērtēšanas mehānisms attiecībā uz korupcijas apkarošanu ir veiksmīgs un arī um, citi jautājumi tiek skatīti tikpat veiksmīgi. Paldies ministriem, paldies arī deputātiem par līdzlību diskusijā, un mēs novēlām jums visu to labāko Kīpras prezidentūras laikā. Un mēs noteikti ar lielām cerībām raugāmies uz sadarbības iespējām, lai pabeigtu darbu. Paldies, un tagad sāksim koordinātoru sanāksmi pēc minūtes minūtes pārtraukums un pēc tam koordinātori. Thank you!